And Mr. David. David kungs. Varbūt aicināsit mani uz uh, alus glāzi pēc tam, bet tagad mēs balsosim. Mario. So, we will start with the impact on. Sāksim ar. Uh, on human rights. And, uh, Sāksim. Referente ir Ines Vaidere. Sāksim ar viņas ziņojumu. Vaiders kundze, vai jūs vēlaties ko sacīt? Coming, wanted... Kamēr cilvēki turpina ieņemt vietas, daži vārdi. Ar jūsu atļauju esam pateicīga par šo lielisko sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm. Ziņojums skar ļoti inovatīvs jautājums un es eh, ar lielu prieku pie tā strādāju. 124 grozījumi. To skaits rāda, ka ziņojums izraisīja lielu interesi kolēģu vidū. Un eh, visi kopā ir uzlabojuši sākotnējo tekstu, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai varētu pateikties ēnu referentiem, Deividam Mārtiņam, Ruita Varešam, Marietai Šākei, Marijai Kristīnai Veržē un Čārsam Tanokam, kuru devums bija tik tiešām liels, un tagad ziņojums ir daudz labāks nekā sākotnēji. Un es gribētu pateikties arī attīstības komitejai. Daudzi deve atzinumā, ko tie punkti jau bija iestrādāti, un šī ir arī laba iespēja pateikties Bobešu un Opačiču e, kundzēm par atbal, e, palīdzību. Galvenais mērķis ziņojumam bija rast risinājums visteidzamākiem cilvēktiesību problēmām. Un esam pārliecināti, ka rezultāts būs noderīgs un uzlabos cilvēktiesību situāciju pasaulē. Paldies visiem, paldies par atbalstu un sadarbību. Paldies! Un mēs varam pāriet pie balsošanas tagad. Uh, e, 28. E, e, grozījums par pretaturas noraidīts, 59. par pretaturas noraidīts, 60. par pretaturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas noraidīts Pieņemts. 73. par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 75. par, pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas nav skaidrs. Noraidīts. 80. par pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pieņemts. Pirmais eh, gro, mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 88. par pretsaturas noraidīts. Otrais mutiskais grozījums par pretaturas um, pieņemts. 89. par pretaturas noraidīts. 90 par pretaturas noraidīts. 91 par pretaturas noraidīts. 92 par pretaturas noraidīts noraidīts. 93 par, pret, atturas, noraidīts. 94 par, pret, atturas, noraidīts. 95 par, pret, atturas, pieņemts. 96 par, pret, atturas, pieņemts. 97 par, pret, atturas, pieņemts. 98 par, pret, atturas, noraidīts. 99 par, pret, atturas, pieņemts. 100 par, pret, atturas, noraidīts. 101 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām elektroniski. 101, jā. Ja.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 Man nav manas balsošanas kartes, un es balsoju tāpat kā sociāldemokrāti. Tas nozīmē pār šajā gadījumā. Mēs nepazīstam nekādas sociālistu grupas, mēs pazīstam tikai eiropiešus. Tagad 30 pār, 28 pret. 102 pār. Pret. Atturas. Norēdīts. 102, 103 pār Vēlreiz apņemšiem. Nē, un uz vēlāk. Mēs jau par balsojām. Nē, 104. par, pret, atturas, norādīts. 105. par, pret, atturas, pieņemts. 106. par, pret, atturas, norādīts. 107. par, pret, atturas, pieņemts. 108 par, pret, Noraidīts. Bet mums tomēr ir jāpārbauda, jo šķiet, ka zaļie nebalsoja 108 par. Beidzam balsot. Mit 22 zu 2. 22 pār, 42 pret noraidīts. Šķiet, ka tomēr ir diezgan daudz cilvēku.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 114 par, pret, atturas, pieņemts. 115 par, pret, atturas. Simt piecpadsmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 115. Beidzam balsot. Divdesmit seši par, trīsdesmit pieci pret, noraidīts, simt sešpadsmit par, pret, atturas, noraidīts, simt septiņpadsmit par, pret, atturas, pieņemts, simt astoņpadsmit par, pret, atturas, pieņemts Norādīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 121. par, pret, atturas, pieņemts. 122. par, pret, atturas, pieņemts. 123. 124. par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, noraidīts. 10. par, pret, pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas norādīts. 8. kompromiss par pret atturas nu, pieņemts. Tagad 17. par pret atturas norādīts. 19. par pret atturas norādīts. 20. par pret atturas norādīts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 30. par pret atturas noraidīts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt. Beidzam balsot. Trīsdesmit pār, divdesmit deviņi pret pieņemts. Jā, man likās, ka tā būs. Trīsdesmit trešais par, pret, atturas. Un līdzīgi izskatās. Balsosim! Ja jūs visi piedalītos balsojumā, tad būtu vienkāršāk saprast, bet ja 30 no jums nebalso, tad ir grūti saprast. For against. Četri pret. Which report? Uh, that's the American Express. PPA, there's one too many. Oh, no, it's okay now. Okay? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. You see how much. Jūs redzat, cik nozīmīgs ir mūsu priekšādātāja balsājums. Pilnībā izmaina visu līdzsvaru. 33. 33 Trešais norādīts. 34. par pret atturas pieņemts. Beidzam balsot. 32 pār 34 pret norādīts. 35. par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas norēdīts. 37. par, pret, atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 30. 41. 42. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts atturas Pieņemts. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri pār, trīsdesmit pret pieņemts. Tas bija 41. grozījums. 43. Neatkrīt. 44. par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas norādīts. 46. par pret atturas norādīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas norādīts pieņemts. 50. par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, noraidīts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret, atturas, nē, vēlreiz astotais par, pret, Pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 pār, 35 pret norādīts. DV1 par, pret, atturas, norādīts. DV2 par, pret, atturas, pieņemts. DV3 par, pret, pret atturas pārbaudīsim. Also hier im Mittelfeld ist eine schwache Beteiligung bei den Ab Šeit eh, vidējā zāles daļā, diemžēl, visi nebalso. Beidzam balsot. 21 par, 46 pret norādīts. 94 par, pret, atturas, pieņemts. 95 par, pret atturas norādīts. 96 par pret atturas norādīts. 97 par pret atturas norādīts. 98 par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas norādīts. 10 par pret atturas norādīts. 11 par pret atturas norādīts pieņemts 12 par, pret, vajadzētu pārbaudīt, neesmu īsti pārliecināts, 912. Beidzam balsot. 40, 33 par, 33 pret. Pieņems. 9, 13 par, pret. Atturas norādīts. 9, 14 par, pret. Atturas norādīts. 15 par, pret. Atturas norādīts. 16 par, pret. Atturas norādīts pieņemts. 17 par, pret atturas pieņemts. 18 par, pret atturas pieņemts. 19 par, pret atturas pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 pār 41 pret noraidīts. 20. līdz 25. kopā. Kurš par? 20 līdz 25 kopā. Nē. Atsevišķi. 20. par. Pret. Atturas. Norādīts. 21 par. Pret atturas norādīts. 22 par, pret, atturas norādīts. 23 par, pret, atturas norādīts. 24 par, pret, atturas šķiet, ka pieņemts. 25 par, pret, atturas norādīts. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Ziņojums tiek pieņemts ar 47 balsīm par, 3 balsīm pret un 17 atturās. Sirsnīgi sveicam Vaidras kundzi. Tagad balsosim par uh, Horvātijas ziņojumu. Godamais Raučeka kungs ir uh, referents. Vai jums ir vēl kas piebilstams? Jebkurā ja gadījumā spriedums tiks pildīts. 4. Grozījums numur 4. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 5 par. Pret. Atturas noraidīts. 7 par. Pret. Atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts, 9 par, pret atturas pieņemts, 10 par, pret atturas noraidīts. Pārbaudīt. Beidzam balsot. 34 pār 26 pret pieņemts.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 Referenta grozījums numur viens, kompromis grozījums numur viens, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 27. grozījums, kurš par? Pēc otrā kompromisa jūs pieks piebilstams, jā, lūdzu jums vārds.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 mana iesniegtā grozījuma, kas netika iekļauts otrajā kompromisā. Tik uzskatīts, ka tas it kā ir iekļauts, bet īsnībā nebija. Tieši tāpēc es uzskatu, ka man ir tiesības uz to, lai par manu grozījumu nobalsotu. Referentkungs. Priekšsēdētāji. Esmu strikti pret šādu monitoringa mehānismu pēc 1. jūlija Horvātijā. Uzskatu, ka tas ir ne tikai mans viedoklis, tas ir arī ēnu referentu viedoklis. Taču neskatoties uz to, ja Makavei kundze vēlas par to balsot, es domāju, ka mums vajadzētu par to nobalsot. Neicis kundze. Uh- Priekšsēdētājs atvainojos. Es esmu pār uh, iniciatīvas tiesībām mums pašiem, uz kolēģiem, taču Makovei kundze vakar debatēs zaudēja, tagad viņa cenšas vienkārši atsākt šīs debates, iesniedzot šādu mutisku grozījumu. Nedomāju, ka mums vajadzētu uh, iet pa šo viņas ierādīto ceļu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu vienkārši aizmirst par šo motisko grozījumu, neskatoties uz to, ko teica referents. Savādāk mēs te varēsim līdz mūžībai turpināt. Also, Sie haben gesagt, dass Jā, jūs tad teicāt, ka esat pret balsojumu, Neicis kundze. Es īstenībā teicu, ka vislabāk es nevēlētos balsot, bet ja kolēģi saka, ka vajag balsot, nu, tad es vienkārši gribētu šeit izteikt brīdinājumu. Ja sāksim šādā veidā rīkoties, tad nebūs vairs nekāda iespēja pielikt debatēm punktu. Look, Mrs. Makovei. Makovei kundze. Ja viens deputāts saka, ka mēs nevaram par to balsot, tad mēs par to nevaram balsot. Tāds ir noteikums. Ja netiek izteikts nekāds formāls iebildums, tad mums ir jābalso. Sala Frankas kungs. Priekšsēdētāji, ir svarīgi paskaidrot šo procedūras jautājumu. Es gribu sacīt, ka ierastā praksa šajā komiteja ir E, tāda, ka mēs nepieturamies pie plenāra sēdes e, stīvuma, bet e, mums ir nepieciešama doktrīna, lai paskaidrotu tos gadījumus, kad kompromisa grozījums, kā piemēram Makovejas kundzes gadījumā, neiet, neņem, neiekļauj grozījumu daļu. Manuprāt, kompromiss nav savietojams ar Makovejas kundas eh, piedāvāto grozījumu, bet ja viņa lūdz likt uz balsojumu, mēs varam to likt uz balsojumu un būs eh, mažoritārs viedoklis pret, jo tas ir pret kompromisu. Paldies! Eh, Salafrankas kungs, tas ir tieši tas, ko es ieteicu. Jā, nav nekādu oficiālu balsojumu pret to, ka mums būtu jābalso, tad mums ir jābalso. Tieši tāpēc es tagad jautāju, kurš ir par Makavei kundzes mutisko grozījumu. Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tagad 27. grozījums. Par? Pret? Atturas. Pieņemts. 28. par? pret atturas Sociālisti balso ar jā vai ar nē? Nu nē, tad bija arī nē noraidīts. 29 par pret atturas pieņems 30 par, pret atturas pieņems 31 par, pret atturas pieņems 32 par, pret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 atturas pieņemts 40 par, pret atturas pieņemts 41 par, pret atturas pieņemts 42 par, pret atturas pieņemts 43 par, pret atturas norādīts 44, 45, 46 par, pret atturas pieņemts 47 par, pret atturas pieņemts pret atturas pieņemts. 48 par pret atturas norādīts. 49 par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet eh, vajadzētu vēlreiz nobalsot elektroniski. Beidzam balsot. Es wird 37 zu 27 angenommen. 37 pār 27 pret. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Piektais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 56. grozījums. Es atvainojos 65. grozījums otrā daļa, kurš par? Nē, otrā daļa. Jā, otrā daļa. Pirmā daļa atkrīt, jo piektais kompromiss tika pieņemts. Kurā lapā? 56. otrā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 55. par? Pret atturas noraidīts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas šķiet, ka nav īsti skaidrs. Šķiet, ka pieņemts. Sākam balsot. 61. Beidzam balsot. 33 pār, 32 pret pieņemts. 62 par, pret atturas pieņemts. Otrais par, pret atturas pieņemts. Kopējais balsojums. Kurš par visu ziņojumu kopumā? Balsosim elektroniski von Marianne ist beschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar 60 balsīm pār, diviem, divām pret un četrām atturās. Sirsnīgi sveicam referentu. Jetzt wollen wir sehen, ob Herr Preda mit Island ähnlich erfolgreich ist. Weder noch etwas zu sagen? Nein. Rediskungs, vai jums vēl kas sakāms? Pirmais kompromiss. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad sastais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Astotais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Devītais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 11. kurš par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 28. kurš par pret atturas. Liberāļi nepiedalās balsojumā. Lūdzu, atkārtosim. Kurš par trešo mutisko grozījumu? Mēs to atkārtojam. 28. Kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 3. Liberāļi šoreiz balso par. Beidzam balsot. 25 par, 27 pret pieņemts. Trešais mutiskais grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. 32. Kurš par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss. Kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 6. kompromiss. Kurš par? Lūdzu. Vienmēr ar mutiskiem grozījumiem. Jā, tad, kad te tā uzrakstīts, tad tā arī ir. Zaļā grupa, diemžēl, iebilst pret mutisko grozījumu. Jā, dann können wir nur den Kompromiss 6. Tad mēs varam balsot par sesto kompromisu bezmutiskā grozījuma. Kurš par sesto ko kompromisu bezmutiskā grozījuma? Kurš par pret atturas pieņemts? Tad eh, tagad 38. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Ko sociāldemokrāti teica? Mums jāpārbauda. Trīsdesmit astoņi. Beidzam balsot.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 close the votes? Yeah, the closed, vote is closed. Beidzam balsot. 56 balsis pār, 2 balsis pret, neviens nav atturējies, pieņemts. Sirsnīgi sveicam referentu. Tagad eh, mums ir paredzētas pārunas ar Melnkalnas parlamenta spīkeri. Pārtraukšu sanāksmu uz piecām minūtēm. President, Ambassadors, friends, I would like to. Uh, Vēstniekums, dārgie draugi kolēģi, gribētu. Es gribētu dot uh, Melnkalns par, vārdu Melnkalns uh, parlamenta priekšsēdētājiem. Mēs esam gandarīti tikties ar jums šodien. Uh, jūs apmeklējāt 2006. Eh, gadā šo komiteju svarīgā brīdī pirms referenduma. Un nu jau jūs esat gadus desmit parlamenta spīkers, kas eh, apliecina arī to, ka jums atmiņā ir viss paveiktais kas nevienmēr bija viegli un nebija viegli arī jūsu oponentiem. Pagājušajā mēnesī mēs pieņem vairākas eh, rekomendācijas eh, un daudzos gadījumos Smelnkalna tika devēta par pozitīvu eh, piemēru. Tā ir vienīgā valsts reģionā šobrīd, kas apspriež pievienošanos Eiropas Savienībai, ir jau samērā lieli panākumi gūti ir eh, daudz paveikts eh, šajā ziņā, un šie sasniegumi ir jāuztur un jātīst vēl tālāk valsts un reģionu iedzīvotāju labklājībai. Tāpēc ir būtiski nodrošināt vēl labākus rezultātus, lai varētu panākt pilnīgu tiesu neatkarību, uzlabot cīņu pret korupciju, eh, korupciju kā arī uzlabot izmeklēšanas augsta līmeņa korupcijas eh, gadījumos, nodrošinot darba tirgus fleksibilitāti, apkarojot organizēto noziedzību, korupciju un uzlabojot attiecības ar kaimiņu valstīm. Un pirms jūs ņemat vārdu, gribētu lūgt kolēģi Kukānu e, nāk klajā ar ievadpiezīmēm pirms jums tiek dots vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir tas gods uzstāties pirms parlamenta spīkera, pirms parlamenta priekšsēdētāja. Es gribētu sveikt viņu mūsu sanāksmēm. Un no mūsu starpparlamentā eh, delegācijas pieredzes var apstiprināt to, ka diskusiju laikā ar mūsu Melnkalnas partneriem mēs apliecinām to, ka viņi ļoti nopietni izturas pret Eiropas eh, integrācijas darba kārtību. Un Lai gan mums ir bijušas dažkārt biežas un sarežģītas diskusijas, mums ir izdevies panākt kopīgu paziņojumu pieņemšanu, kas nozīmē, ka Melnkalnē. Politiskā eh, dialoga kultūra attīstās. Un es vēlos aicināt, eh, turpināt, iet pa iesākto ceļu, attīstot eh, un turpinot iestājas sarunas, un vēlos uzsvērt jūsu priekšsēdētāju sacīto, ka Melnkalna ir vienīgā valsts, kura ir iestājas sarunu procesā. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi paturēt reģionā šo paplašināšanās ietvaru, un ir ļoti noderīgi tas, ka Melnkalne pie tā pieturas un arī vēlos atgādināt, ka tā ir ļoti liela atbildība reģionā, jo mums ir nepieciešami piemēri no Balkānu valstīm, ka tas var tikt paveikts, kā to dara kandidāta valstis Horvātija, Melnkalni, kuras izpilda uh, kritērijus Eiropas integrācijai, tie var būt labi argumenti, spēcīgi argumenti valstīm un mu, dažkārt mums pašiem uzklausot kritiku, ka mēs neturam vārdu. Es neizteikšu kritiskas piezīmes, jūs paši apziniet, ar kā, apzināties, ar kādām problēmām jūs saskaraties, cik daudz ir darāmā. Ir ļoti labi, ka sarunas tiek eh, sāktas ar 23. un 24. nodaļu, kurās ir daudz jūtīgi jautājumi. Bet arī šī saruna metoda ir daudz efektīvāka un tā dod iespēju koncentrēties uz vissvarīgākiem jautājumiem. Paldies! Thanks a lot, Mr. President Brock. I have great pleasure, as President Brock mentioned, as I am. Man ir ļoti liels prieks. Es vēlos šeit paskaidrot, cik ļoti svarīgi uh, atgriezties un būt pareizā ceļā. Man ir prieks, ka mums tas ir izdevies ar Eiropas Savienības atbalstu. Un tas ir arī viens no jaut, eh, svarīgākajiem jautājumiem par valsts statusu, kā atrisināt eh, jautājumus. Man ir tā privilēģija, ka strādājot Melnkalnas parlamentā, es tikos ar eh, četriem Eiropas parlamenta prezidentiem. Man prieks arī redzēt šeit Peterinku, kurš ir mūsu uh, vidū. Man ir uh, ļoti liels prieks, un es pateicos viņam arī par viņa atbalstu. Visus Balkānu valsts, īpaši arī Melnkalnu integrācijas procesā, es izmantoju šo iespēju, lai uh, varētu pateikties uh, viņam par atbalstu. Um, mūsu vidū ir arī vi, uh, priekš, līdzpriekšsēdētājs Kogan kungs Esam sastrādājušies ar viņu, esam tikšies četras reizes un uh, strādājam pie mūsu sarežģītā uzdevuma. jo īpaši par 23. un 24. sadaļām, kas ir svarīgas Melnkalnē, gribu uzsvērt šeit ko tādu, kas uh, veicinās Melnkalnas integrāciju. Paldies parlamentam! Um, Parlaments ir integrācijas vieta Melnkalnē. Jūs zināt, ka mums ir šķeļās viedokļi par valsts statusu, bet tagad uh, parlaments ir arī galvenā institūcija, lai veicinātu integrāciju. Daudzi, paspīt arī tam, ka daudzi bijuši pret integrāciju, bet ir arī daudz pro-eiropiešu elementu. Parlaments strādā ļoti grūti, lai jo, uh, mainīt konstitūciju, par spītam, ka esam pieņēmuši konstitūciju 7. gadā, gadu pēc neatkarības. Tagad atkal mainām konstitūcijas noteikums par uh, tiesiskumu, gan konstitucionālo tiesiskumu, gan uh, regulāro tiesiskumu, kā arī lēšanas jautājums, lai mēs varētu iekļaut jaunus modeļus lai varētu no, izveidot stabilāku ietvaru, e, lai tiesvedība būtu pilnībā neatkarīga, tajā pat laikā arī, lai tā būtu atbildīga. Bieži vien tiesvedība ir e, kā pilnveres, kur mēs nevaram īstenot uh, demokrātisko leģitimitāti, taču tagad pie tā strādājam tuvāko mēnešu laikā, gribam grozīt konstitūciju un tur paredz, paredzēt nepieciešamās garantijas piesudības efektīvai eh, sistēmai. Es ceru, ka ar jaunu komiteju parlamentā tur ir balsojis par konstitūciju, mums tas izdosies tuvāko mēnešu laikā. Tas ir jāparāda kā mēs varam veikt šīs izmaiņas tikai. Jo eh, sadaļa 23, 24 mums ļoti svarīgs, un mēs gribam rast pareizo modeli bez kaut kādiem aizbildinājumiem, lai šīs tiesiskuma modelis būtu efektīvs. Control of executive. Just in a 14 Mums ir 86 uzklausīšanas bija šodien parlamentārā izmeklēšana Melnkalns parlamentā. Parlamenta izmeklēšana, manuprāt, tas ir tiešām kaut kas unikāls parlamenta pieredzē. Tas, ka kampaņas laikā pirms parlamenta vēlēšanām, 15 dienas kā pirms vēlēšanām, galvenās pārtījas vadītājs arī tika iekļaut šajā parlamentārā izmeklēšanā, tātad pirms parlamenta vēlēšanām. Tas nozīmē, ka parlaments veic savu darbu gan vēlēšanu laikā, gan pirms tam. Un tātad ar mūsu jaunā pieredze, jaunā demokrātiskā valstī, es ceru, ka nākotnē mēs turpināsim uh, tikpat efektīvi strādāt. Tagad nākamgad mums arī ir plāni, uh, drošības komiteja izveidosim, pretkorupcijas komiteja izveidosim, jāuzsver uh, arī ka esam izveidojuši būdžeta, pretkorupcijas komitejas Eiropas integrācijas komiteja. Šo komiteju priekšsēži ir no opozīcijas partijām. Šajā integrācijas fāzē eh, pārpildus ir svarīgi tātad šī Eiropas integrācijas komitejas un pretkorupcijas komitejas darbība. Jaunais integrācijas modelis lai mēs varētu izpildīt arī iestāšanās uzdevums ar jauniem elementiem. Ceru, ka mazā sabiedrība varēs mobilizēt visas uh, mūsu spēcīgākos elementus, lai arī tad varētu veicināt šo integrāciju. Mums ir jāiesaista visa sabiedrība, lai varētu palielināt mūsu um, Eiropas Savienības vērtību īstenošanu. Ko es īpaši vēlos uzsvērt? Tā ir iespēja ka nākamreiz visi šie elementi arī būs produktīvāki lai pildītu uz 3.24. sādaļu un uzdevums. Tātad tas attiecas uz visu sabiedrību, ne tikai uz jaunām demokrātijām. Un tad arī tiesiskums, kas arī norāda uz sabiedrības briedumu. Tiesiskā valsts nav nekad noslēgts darbs, bet uh, tas eh, norāda uz sabiedrības eh, briedumu. Es ceru, ka viss integrācijas procesa laikā Melnkalne arī sas augstu līmeni šajā briedumā. Nezinu, vai varu apsolīt pilnu briedumu, bet uh, īstenosim Eiropas vērtības šajās svarīgās jomās. Un Noslēgumā manā netika īsajā runā Melnkalna ļoti svarīga maza eh, reģiona valsts un arī ļoti laba, labs piemērs, kur ir eh, daudz un dažādas eh, um, kultūras civilizācijas. Mēs esam daudz vēsturiski civilizācija krustpunktā un kas ir mūsu sabiedrības tradīcijā ir tāda, ka uh, daudz kultūrālās uh, sabiedrība ļoti labi sadzīvo, un tas nav tikai mūsdienu sasniegums, tas ir vēsturis sasniegums. Karals bija gan um, vietas, lai varētu integrēt visu šīs dažādās kultūras, un tas ir labs piemērs ne tikai Balkānu reģionam, uh, bet tas ir izaicinājums mums visiem, arī Eiropas Savienībā izveidot globālu sabiedrību. Bet, nu, mēs gribam sniegt reģionā pareizo piemēru un palīdzēt arī reintegrēt uh, reģionu, balstoties uz neatkarīgām valstīm. Mēs pēdējā gadsimta laikā esam veikuši ļoti labas lietas, un ne tikai sliktās līdz 90. Es domāju, ka mums ir daudz kopīgi pozitīva mantojuma, pozitīvas sasnieguma pēdējo gadsimtu laikā. Un Melnkalne arī turpinās savu integrācijas ceļu Eiropas Savienībā. Kā jūs zinat, desmit Desmit gadu laikā mēs esam vismaz esam mēģinājuši samierināt reģionu un tad uh, mēģinājām izveidot ciešākas sadarbības ar parlamentiem reģionu valstīs. Paldies, draugi, visiem, kas ir bijis pie eh, mums, Čārls Tēnauks, Doris Paka, kas ir daudz strādājuši, Ček kundze un arī citi. Mēs zinām, ka mūs uh, ir draugi, un arī mēs esam draugi, bet jūs palīdzat mums identificēt kļūdas, izvairīties no kļūdām. Liels paldies par uh, jūsu atbalstu Melnkalnei. Un es paužu tiešām šā, savu prieku, jo pavisam drīz parlamentā arī būs Horvātija kā līdzvērtīgs uh, uh, dalībnieks. Tas mums ir ārkārtīgi liels stimuls un esmu pārliecināts, ka viss reģions uh, no tā varēs tikai iegūt. Paldies! President, thank you very much for this introduction. Paldies priekšsēdētājiem par šo, paldies parlamentu priekšsēdētājiem par šo ievadu. Un tagad dodu vārdu kolēģiem vispirms Tānoka kungam. Paldies eh, parlamentu priekšsēdētāji par jūsu mm, uzrunas nebija klāt pašā sākumā gan. Kā jūs zināt? Um, with, uh... Manā ziņojums tika pieņemts ar praktiski mm, vienbalsību. Un e, tas ir ziņojums par draudzīgu Montenegro dažkārt ar nelielu kritiku. Katrā ziņā, manuprāt, jūsu valsts virzās pa pareizo ceļu, un mēs uzskatām, ka prioritātes eh, nodaļas 23 un 24 cīņa pret uh, um, organizēto noziedzību, pret korupciju, ka šie jautājumi tiks atrisināti. Un tie ir problemātiski elementi Rietumbalkānos kopumā, bet tā, uh, es paļaujos, ka jūsu valdība izdarīs visu, lai varētu šīs uh, nodaļas pabeigt. Un bija um, arī plaša interese pār šo ziņojumu, daudz grozījumu, uh, taiskaitā par minoritāšu tiesībām, par pārvietotām personām, par jautājumiem, lai varētu uzlabot parlamenta resursus, kas ir tiešām nogājis garu ceļu vai valstī, un ir arī nacionālais konsensus par eh, Eiropas integrāciju. Tāpat eh, ir jānorāda atsevišķi problemātiski jautājumi reģionā robežu strīds ar uh, Horvātiju. Mēs ceram, ka šis jautājums um, būs atrisināts um, pēc tam, kad Horvātija būs iestājusies Eiropas Savienībā. Un mēs varēsim jūsu valsti izmantot arī kā reģionālu, reģionālu mediātoru. Bet arī jūs esat eh, viena no vadošajām valstīm Rietumu Balkānos sarunu ziņā, un jūs, jūsu veikumam cieši seko šis parlaments jūsu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā un taiskaitā ceļā uz dalību NATO. Thank you. Danke. President, you mentioned... Priekšsēdētāji, jūs um, pieminējāt savus draugus, jums ir uh, daudz draugu šajā parlamentā, ne tikai šajā komitejā, sociāldemokrātu vidu ir daudz jūsu draugi, un mēs mudinām jūs uz integrācijas un paplašināšanās ceļu Tās attiecas uz Rietumu Balkānu valstīm, taiskaitā Melkalnei, kam ir jākļūst par Eiropas Savienības dalību valsti. Protams, ir jāpaveic mājas darbs, tur nav nekādu šaubu, mēs varam sniegt atbalstu, bet savs mājas darbs jums ir jāpabeidz, jāpaveic jums pašiem ir apsveicams konsensus eh, Montenegro sabiedrībā, jo tas ir pats pamats, lai būtu eh, vienošanos un vienprātības starp politiskajām partijām pār turpmāko ceļu. Un būtiski jautājumi, taiskaitā Eiropas integrācijas eh, jautājumi ir jūsu rokās. Un Jūs uzklausījāt par to, kas vēl ir paveicams cīņā pret korupciju, lai uzlabotu valsts pārvaldi, un jūs zināt, um, kas ir darāms. Bet eh, gribu jautāt, ņemot vērā tā saucamo jauno dalībvalstu pieredzi, bet ir arī svarīgi valstī, lai tā būtu gatava ne tikai administratīvā ziņā un cīnoties pret korupciju, bet arī ekonomiskā ziņā gat, Gatava tad, kad ir šis e, tirgus ar 500 miljoniem iedzīvotāju un patērētāju, tas rada jaunas iespējas, bet izdara spiedienu uz jūsu ekonomiku. Un es gribētu jums jautāt, kā jūs redzat savas ekonomikas attīstību. Jo mēs dzīvojam tādos laikos, kad lielākā daļa mūsu valstu, ja ne visas, saskarās ar grūtībām, un tas ietekmē arī jūsu valsti kā jūs e, skatāt šo situāciju un kā mēs varam jums palīdzēt, ne tikai ar pirmsiestājas fondu, bet arī ar labāku um, e, funkcionēšanu, integrēšanas uh, pasākumiem. Un mans pēdējais jautājums jau izskanēja, ka Melnkalni šobrīd ir priekšplānā. Uh, Par Horvātijas eh, ziņojumu mēs tikko nobalsojām ar 1. jūliju Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Un tālāk jūsu kārta būs rādīt ceļu jūsu draugiem Serbijā, Albānijā, Bosnijā, Hercegovīnā. Un jūs apzināties, arī to, ka Melnkalni būs ar nozīmīgu lomu ne tikai jūsu valstī, bet arī e, reģiona paplašināšanās ziņā. Paldies! Thank you, Chair. Paldies. Mr. President of the Parliament e, sveicam mūsu parlamentā. Kā jau sacīja mani kolēģi, jūsu valsts ir veiksmes stāsts. Un tad, kad Olī Rēns iepriekšējais eh, paplašināšanas komisārs sacīja pirms septiņiem, astoņiem gadiem, ka mēs esam eh, un eh, nosauca to par veiksmes stāstu, un tas turpinās uh, Eh, būt par veiksmes stāstu. Un jūs, kas esat mazākā valsts reģionā, bet ar vislielākajiem panākumiem. Un no savas puses gribu piebilst, ka es ļoti uzstāju uz sarunām ar Melnkalnu, jo no sirds ticu, ka uh, tikai tad ir iespējams īstenot nepieciešamās pārmaiņas un reformas. Un jūs, kā valsts, kas ved sarunas ar Eiropas Savienību, jums ir jāzina, ka mēs esam gatavi pāriet pie nākošā soļa, tad, kad ir pabeigts iepriekšējais. Un, manuprāt, tā ir vislielākā atšķirība starp valstīm tādu kā jūsējo un citām valstīm reģionā, kas, kuras netic reformām, jo tām nav pārliecības par nākotni. Manuprāt, ir būtiski ne tikai norādīt eh, jums, kas ir darāms, bet arī mums saņemt eh, kādus um, ehm, definējumus par to, kas tad mums ir darāms no mūsu puses, lai mēs varētu runāt par reālu un iespējamu nākotni sarunu laikā. Valsts ir jāzina, ka tad, kad tiek īstenotas reformas, ka balvā būs nākošais solis. Tas ir ļoti nozīmīgi, un mēs visi zinām, ka mums ir jādara vairāk, jūs to zināt tik Eh, pat labi kā mēs. Es šeit nebiju tik aktīvi kā Tanoka kungs, kurš bija referents no tādas partijas puses, un es neiesniedzu nekādus grozījumus viņa tekstam, jo, manuprāt, viņš bija uztvērs gan pozitīvos aspektu sarunu procesā, gan arī norādīja darāmu, un pat šajā aspektā es domāju, ka jūs esat veiksmīgi valsts. Un mūsu reakcija būtu neiekļaut tik daudz grozījumu, bet viens jautājums jūsu lomu reģionām bija līdz šim vadošā attiecībā uz sadarbību un labām kaimiņa attiecībām. Tagad, kad ir iesākt sarunas ar Eiropas Savienību, vai jūs vēl aizvien uzskatāt to par vienu no savām prioritātēm? Tas būtu ļoti labi, manuprāt, jo jūs esat valsts, kura nebija tik ļoti iesaistīta lietās, par kurām ir grūti eh, runāt, kad mēs runājam par Balkāniem. Nav bijušas militāras intervences kaimiņu valstīs eh, eh, viegli ir pārvaldīt sanāksmes, kurās eh, un tikšanās, kurās visi var piedalīties. Un runājot par reģionālo sadarbību kaimiņa attiecībām, vai jūs uzskatāt, ka būs vajadzīgs eh, ilgs laiks, lai varētu šos jautājumus atrisināt? Herzlich willkommen, Branko, un ich müde mē. Sirsnīgi jūs sveicu pie mums, un es vēlētos teikt Ročka kungam, ka viņam nevajadzētu būt uh, kreisirdīgam. Branko nepieder manai partijas uh, grupai, bet mēs kaut kādus 20 gadus jau esam draugi, tieši tāpēc viņš arī tik laipni pret mani izturējās. Uh, Bet jums tomēr nevajadzētu būt uh, tādiem skaudīgiem. Šeit nav runa par to, ka viņš piederētu pie mūsu partijas grupas. Tagad es vēlētos arī pateikt, kas man īsti nepatika šajā jautājumā. Ļoti labi, ka mēs varējām šo mankāns jautājumu iet, iekļaut mūsu darba kārtībā, un, protams, ka um, tā ir ļoti liela priekšrocība, kā jau Anna tikko teica. Uh, ka Melnkalnei nav tieši tādas pašas problēmas kā tās kaimiņu valstīm. Šī situācija ir mazliet savādāka un etniskā uh, plaisa ir vēl lielāka. Es būtu gribējusi, ka jūs vairāk parunātu par minoritāšu jautājumiem. Um, kādā veidā jums ir radušās problēmas ar albāņiem, ar bosniešiem vai ar citām minoritātēm? Vai arī ar lielo iedzīvotāju daļu serbiem, kuri arī dzīvo jūsu valstī. Varbūt tu varētu kaut ko mazliet vairāk pastāstīt par šiem jautājumiem. Vēlreiz es vēlētos uzsvērt Annas teikto. Sachen, ja, zusammenwirken der, der Vajadzētu izmantot visus fórumus, lai varētu nodrošināt labāku sadarbību šajā reģionā. Nedrīkstētu būt tā, ka uh, viss sloks tiek uzlikts tikai parlamenta priekšsēdētājiem. Ir jāizmanto uh, Eh, savs brīvais laiks, visas iespējas, lai veicinātu samierināšanas procesu, un es uzskatu, ka šī ir ļoti laba iespēja, ko vajadzētu izmantot. Es domāju, ka, ja mums tiks eh, nosūtīts eh, ielūgums, arī mēs labprāt piedalīsimies šajā citēnija fórumā. Liels paldies par to, ka varējāt pie mums ierasties. Liels paldies, tagad dod vārdu Lunačekas kundzei. Nebaidieties no tā, ka šajā zālē ir tik daudz uh, draugu. Mēs arī no mūsu partijas puses eh, sveicam jūs Eiropas parlamentā. Tā ir patiešām ļoti laba ideja, ka jūs varējāt ierasties pie mums un uh, apspriesties ar mums uh, pa vidu tādām oficiālām sanāksmēm. Vēlreiz sveicu jūs no savas puses. Es vēlētos arī apsveikt jūsu minēto par to, ka parlaments ir kļuvis par integrējošo faktoru. Uh, virzienā uz Eiropu, jo īpaši zinot, ka pašā parlamentā notiek šķelšanās. Vēlētos arī mazliet papildināt Dorises pakas teikto. Man arī antra, interesē Melnkalnieši Serbijā. Tad, kad mēs ar viņiem tikāmies, tad mēs uh, dzirdējām dažādas problēmas attiecībā uz valodu, karogu un tā tālāk. Vai jūs varētu pastāstīt aktuālāko informāciju, kas notiek šajā jomā? Pārējais, par ko es vēlējos runāt, Mērējos paust savas bažas. Kā jūs zināt, mans uzdevums ir runāt par Melnkalni, un šī uzdevuma ietveros man ir arī jārunā par tādām kritiskām lietām. Jūs eh, vedat tagad sarunas ar Eiropu, 23. un 24. sadaļa ir atvērta. Tas ir labi ne tikai Melnkalnei, bet eh, visam eh, Rietumu Balkānu reģionam, jo īpaši uh, Eiropas Savienībai, jo uh, Nevajadzētu būt tā, ka Horvātija ir pēdējā valsts šajā procesā, un tad šis process kaut kur apstājās vairāku iemeslu dēļ. Vairāki no mums šodien arī pauda bažas par uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību un par preses tiesībām sniegt reportāžas, kā arī par uh, žurnālistu brīvību. Protams, um, ir bijušas vairākas lietas, ir arī bijušas vairākas aizturēšanas, premjers ir iesūdzējis žurnālistus no vairākām avīzēm, tāpēc, ka žurnālisti ir kritiski rakstījuši par uh, telekomā privatizāciju, kur it kā ir iesaistīts arī premjers. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es zinu, ka tiesas risina šo jautājumu, bet es domāju, ka mums uh, vajadzētu nopietni pret to izturēties, jo tas ir ļoti būtiski. Arī eh, citās lietās, kur ir runa par apdraudējumu žurnālistiem, progress ir ļoti lēns. Žurnālisti ir vērsušies pie manis es, un arī pie citiem, sakot, ka viņi baidās no valdības kritikas, viņi baidās, ka viņi saņems mazāk reklāmu devēju naudas, tāpēc, ka pret dažām kompānijām tiek izdarīts spiediens. Uh, Es saprotu, ka jūs nevarat šeit man atbildēt ar jā vai nē, bet būtu ļoti svarīgi, ka šādi jautājumi parādās, jo tie ir būtiski gan man, gan arī citiem deputātiem. Tātad mēs vēlētos paust savas bažas par um, preses brīvību un par žurnālistu neatkarību Melnkalnē. Vēl kāda lieta eh, - sieviešu pārstāvība parlamentā. Mēs uh, apsveicām to, ka vēlēšana ietveros uh, jūs esat noteikuši mērķi 30% sieviešu jūsu parlamentā. Ja es pareizi saskaitīju, tad šķiet, ka šī sadaļa ir tikai 17%. Ko darīs parlamenta priekšādātājs, lai nākotnē šis uh, skaitlis palielinātos? Es domāju, ka 17% valstī, kas uh, tuvojas Eiropas Savienībā, ir pārāk maz. Protams, ne visās del Eiropas Savienības dalībvalstīs situācija ir labā, bet šeit parlamentā mums ir vismaz 30% sieviešu. Vajadzētu domāt par pasākumiem, kā to nodrošināt, varbūt varētu aicināt partijas nodrošināt, lai sievietes, kas ir sarakstos, tiešām arī tiek ievēlētas, nevis ir kaut kur sarakstu uh, lejup, lejas daļā. Es vēlētos, lai. Mm, Melnkalne būtu vadošā LGBT jomā. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks daudzām valstīm šajā reģionā, bet m, mm, bija patiešām pozitīvi, ka bijušais premjers un bijusī valdība uzaicināja visu šī reģiona valstu tieslietu ministrus uz tikšanos, un šķiet, ka šī tikšanās nebūs pēdējā, ka jūs turpināsiet šo darbu. Un ļoti labi, ka iniciatīva nāk no jūsu puses, ka jūs negaidāt, kamēr mēs jums pavēstīsim, ko darīt. Mēs patiešām ceram, ka jūs parlaments aktīvi darbosies šajā jomā. Liels paldies par jūsu veikto darbu un labprāt sadarbosimies arī nākotnē. Kasīna. Liels paldies, Kasīna kungs. Mr. Speaker, I would like. Paldies, priekšādātāji. Al Spīkerkungs, es vēlētos jūs sveikt šeit, eh, jūs Aldi grupas vārdā. Es vēlētos eh, izteikt jums eh, apsveikumu vārdus par visu, kas ir paveikts. Cerams, ka pavisam drīz jūs varēsiet atvērt arī jaunas sadaļas. Te ir jābūt tādai kā motivācijai. Šeit Briselē šodien notiek mēģinājumi panākt vēsturisku kompromisu, bet eh, tā būtu arī tāda skaidra ziņa pārējām valstīm reģionā. Šī trojka, Melnkalna, Kosova un uh, Horvātija ir viena no svarīgākajām aliansēm šajā reģionā. Atcerēsimies, ka, diemžēl, uh, vēl nav uh, notikusi skaidra virzības nākotni. Es vēlētos izmantot šo iespēju nevis tikai tāpēc, lai reklamētu Hinokijas aktivitātes. Pavisam nesen savā paziņojumā par Melnkalnes nākotni viņš eh, pieminēja arī LGBT jautājumu. katrā Eiropas Savienības dalība valstī tas tiktu atzīts kā uh, aicinājums uz uh, naidu kā naida musināšana. Tas izskatās kā no citas planētas, man vismaz tā likās, nu tā ir mana personīga attieksme, bet es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Es domāju, ka Melkānai vajadzēs eh, investēt eh, daudz vairāk eh, dialogā starp visām NVO, ja es tā varētu teikt, un uh, starp valdību no otras puses. Tas, kas tika paveikts, tas, kas tika teikts, tika ignorēts. Ignorēt šāda veida signālus iespējams ir stratēģija, varbūt tā ir taktika, bet es gribētu teikt, ka tā ir nepareizā taktika. Es domāju, ka vērtību sistēma Eiropas Savienībā ir jāīsteno soli pa solim arī Melnkalnē. Šeit nav runa tikai par plašsaziņas līdzekļiem, ko pieminēja Ulrike. Tas būtu jādara ikvienā dialogā starp NVO vai arī NVO vārdā. Ja baznīcu var atzīt kā NVO. Paldies! Thanks a lot. Uh... Vārds priekšsēdētājiem. Lielas paldies, es centīšos izteikties īsi. Jā, ekonomika tieši tāpat kā citur tagad uh, maksā par nekustamā īpašuma burbuļa plīšanu. Redzam šādu pieredzi ļoti daudzās valstīs, arī Bulgārijā. Esam ļoti neliela valsts, sākam ar infrastruktūru, ar enerģētiku, izmantojam eh, tagad 20% eh, no ūdens enerģijas, sāksim arī ar termoenerģiju, sāksim ar jauniem projektiem Dacarijā un mēģināsim nodrošināt lielāku izaugsmi. Tagad izaugsmi ir tikai 0,5%, bet mums ir ļoti daudz eh, iespēju attīstībai. Ja būsim gudri, ja rīkosimies prātīgi, ja nepazaudēsim, nepalaidīsim garām daudzas iespējas, kā tas ir noticis iepriekš, tad es domāju, ka viss būs labi. Turisms pieaug visu laiku. Pagājušā gada laikā šis izaugums bija 7%. Jūs tikko pieminējāt Horvātiju, kā apvienot Dubrovnikus un um, teritorijas mūsu valstī. Šeit nav runa tikai par politiku, te ir runa arī par ekonomiku, ļoti daudz dažādu pozitīvu uh, veidu, kā var uh, veicināt attīstību. Tāpat arī ir vajadzīga spēcīga saikne starp Horvātiju un Melnkalni. Protams, varbūt piemirsu pieminēt um, vairākas lietas. Centīšos būt objektīvs, bet uh, esmu pietiekami pieredzējis parlamentā. Uh, 24 gadus četrās valstīs esmu strādājis parlamentā, un man ir ļoti daudz pieredzes parlamentāriešu darbā, tad visu laiku esmu bijis parlamentā. Melnkalne vienmēr meklē stabilitāti un līdzsvaru šajā reģionā. Es domāju, ka šeit eh, ir pareizi piebilst, ka līdzsvars nevienmēr nozīmē stabilitāti. Ir Jāatcerās, ka reģiona stabilitātei ir ļoti daudz pozitīvas ietekmes. Es centīšos uzlabot šo situāciju. Mums vajadzētu atcerēties par to, ko mēs varētu sasniegt. Doris pieminēja, ka mums ir jāveicina parlamentārā fóruma kapacitāte, mums vajadzētu veicināt šo fórumu, lai tas palīdzētu mūsu parlamentam. Es runāju ar kolēģiem no Rumānijas, Maķedonijas, uh, nākotnē iespējams arī no Serbijas, Bosnijas un arī Kosovas. Tie ir tādi jutīgākie šīs spēles elementi, taču nākotnē mēs uh, rīkosimies tāpat. Kopš 19. gada mums ir vēsture, tad Melkāna bija tāda unikāla teritorija Balkānos, tā centās izmantot uh, kustības uh, Horvātijā Kro un arī citur. Tas nav tā, ka mēs šeit būtu pilnīgi jauni Melnkalnē. Mēs vienmēr esam izmantojuši iespējas palīdzēt citiem svarīgos vēstures brīžos. Doris jau sākumā pieminēja šo formu, jā, es to tikko arī pieminēju. Protams, mums ir jādomā arī par minoritātēm. Mums ir īpašas minoritātes Melnkalnē. Tipiskās minoritātes ir albāņi, Tie vienmēr ir atbalstījuši Melnkalnes valsti, vairāk nekā tā saucamā ortodoks, ortodoksālais vairākums. Atcerēsimies 19. gadsimta vēsturi Melnkalnē. Tad, kad karalim pēkšņi parādījās musulmaņu iedzīvotāji, viņš rīkojās mazliet savādāk kā citas Eiropas valstis. Viņš atstāja šīs militārās vienības, ļāva tām komandēt un pirmos desmit gadus pat pieļāva šariātu kā vadošās tiesības. Neaizmirstīsim, Melnkalne 19. gadsimtā bija kristiešu teokrātija līdz pat 1851. Eh, gadam, bet eh, šāda val, šāds, mm, šāda valsts pieredze, valsts mm, pieredze līderībā bija kaut kas jauns 19. gadsimtā. Atcerēsimies, ka šī valsts bija arī pamats eh, mūsu pārliecībai, kas nāca vēlāk. Atcerēsimies arī par svārstībām, par serbiem. Nevēlētos saukt viņus par minoritāti, tā ir viena no tautām Melnkalnē, tieši tāpat kā visas pārējās tautības. Arī horvātus es nesaucu par minoritāti, kaut gan viņu ir tikai viens vai divi procenti. Atcerēsimies, ka Melnkalnē ir ļoti bagāts mantojums kultūras jomā, tieši tāpēc es neizmantoju vārdu minoritāte. Bet ir šīs svārstības 9%, 9% serbu 91. Eh, gadā, un tagad tie ir vairāk kā 20%. Tāpat arī atcerēsimies šo etnisko piedarību, tā ir vairāk politiskā piedarība, nevis etniskā piedarība. Ko mēs esam paveikuši? Eiropas Savienības integrācijas komitejas eh, vadītājs ir uh, Serbu jaunās demokrātijas pārstāvis. Pretkorupcijas komitejas priekšsēdētājs bija uh, Serbijas kustības eh, vadītājs. Un budžeta komitejas eh, vadītājs arī eh, no sākuma pretojās mūsu režīmam. Tad tas ir veids, kā mēs viņus integrējam, kā mēs viņam liekam strādāt pie jaunas darba kārtības, cīnoties pret korupciju, domājot par integrāciju Eiropā vai arī strādājot pie budžeta. Šādā veidā mēs integrējam cilvēkus, liekot viņiem strādāt pie nākotnes, nevis apspriežot vēsturi. Uh, Atcerēsimies, ka arī brāļi var būt viens e, ir serbs, otrs ir melnkalnietis. Ļoti daudzos gadījumos tā var būt. Protams, mums ir pamats arī optimismam. Jaunā melnkalniešu paudze dzīvo ar citu reliģiju - islāms, e, katolicisms, bet viņi e, sevi uzskata par melnkalniešiem, neskatoties uz to, ka viņu saknes ir atšķirīgas. Atcerēsimies, ka mēs nedzīvojam kā etniska nācija, mēs esam pilsoniska nācija. Mūsu konstitūcijā nav teikts, ka mēs esam Melnkalnieša valsts, mēs esam Melnkalnes pilsoņu valsts. Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā Melnkalna varētu sevi izpaust nākotnē. Mēdīja brīvība. Divas populārākās uh, avīzes Melnkalnē ir uh, vairāk vērstas uz opozīciju. Viena no šīm avīzēm īstenībā pat veido tādu kā partiju. Otra avīze aizstāv pro-serbiešu uh, avīz, uh, pro-serbiešu partijas. Tas nozīmē, ka presē ir brīvība, neskatoties uz to, ka tās aizstāv opozīciju. Jā, protams, mums ir šīs lietas, tās ir jāatrisina. Uh, taču es domāju, ka mums ir zināms līdzsvars šajā jomā. Jā, premjera māsa ir iesūdzējusi avīzes, šī lieta ir, bet neaizmirsīsim, piemēram, Deutsche Telekom lietu. Tā bija parlamentāra izmeklēšana. Tā skaitā opozīcijai arī ir tiesības uzsākt savu izmeklēšanu. Viņai ir jādodas uz parlamentu, ja kāds viņu uzaicinās. Viņi uzaicināja viņas brāli, tagad premjeru, bet eh, viņa pati netika izslēgta no šāda veida aktivitātēm. Neaizmirsīsim, ka tas tika darīts parlamenta vēlēšanu laikā. Un par to nobalsoja vadošās koalīcijas partijas. Un šādā veidā mēs cenšamies panākt reālu līdzsvaru. Kā jūs zinat, uh, apmelošana vairs nav noziedzīgs nodarījums. Krimināla likumā tas uh, nav iekļauts. Es domāju, ka mēs virzāmies uz priekšu šajā jomā. Par sērbu baznīcu Mankānē. Es domāju, ka premjeram Dačičam un man ir uh, viens un tās pašas problēmas. Es domāju, ka daudzi pret viņu varētu vest eh, kampaņu. Īstenībā viņa motivācija ir cita, šeit nav runa par noziegumiem. Es domāju, ka daudzi, daudzas apsūdzības, kas viņam ir izvirzītas, palstās tieši uz to. Mums vajadzētu arī padomāt par vienotību starp Sterbi un Melnkalni. Bet eh, man šķiet, ka šī institūcija, politiskā institūcija ir ļoti spēcīga polit uz politiskās skatuves. Uh, nevis uz reliģiskās skatuves. Pieminēšu tikai dažas lietas. Viņi nosauca NATO par trešo reihu. Tas e, netika nekādā veidā sodīts. Tas notika tagad, e, pirms 15 e, dienām, nevis bombardēšanas laikā. Tāpat arī viņi vienmēr uzbruka LGBT kopienai. Uh, Šī baznīca nav reģistrēta likumīgā veidā Melnkalnē. Tikai viena reliģiskā mm, institūcija Melnkalnē nav reģistrēta likumīgā veidā. Tas nozīmē, ka viņi neatzīst valsti, neatzīst reģistrāciju. Katoļu baznīca ir reģistrējusies, eh, islāmista organizācija ir eh, reģistrējusies, arī pareisticīgā Melnkalnas baznīca ir reģistrējusies, tikai šī serbu baznīca nav reģistrēta. Un uh, uzbruk uh, pārējām uh, reliģiskajām institūcijām mūsu sabiedrībā, uzbruk NATO un Eiropas Savienības integrācijai, uzbruk LGBT uh, cilvēkiem un arī citām Melkānas pavatvērtībām. Iespējams, mm, daži ir teikuši, ka katrai vērtībai ir vajadzīga opozīcija. Uh, Iespējams, ka šī serbu baznīca aicina Melnkāni iestāties par spēcīgākām vērtībām un tās aizstāvēt. Taču es tomēr gribētu, lai viņi darbotos likumīgā veidā saskaņā ar likumiem. Es ceru, ka premjers Dačičs arī veiksmīgi cīnīsies par jaunu Serbiju. Kosova, protams, ir ļoti svarīgs jautājums Serbijai, tā ir būtiska Serbijas nākotnē. Uh, Esmu ticies ar viņu viņa neoficiālajā vizītē Melnkalnē. Es centos runāt arī par nākotni. Attiecībā uz manu iepriekšējo paziņojumu ļoti svarīgi, ka pēc Slovenijas ir sekojusi Horvātija, kas kļūst par pilntiesīgu Eiropas Savienības locekli. Mēs ceram, ka Horvātija būs piemērs pāriem Balkāniem. Sērbija ir tāds labs piemērs. Es domāju, ka kopā mēs varēsim cīnīties par labām vērtībām, varēsim nodrošināt reālu integrāciju. Protams, vēsturē ir daudz dažādu piemēru, taču mēs varam pierādīt, ka arī mēs varam kļūt par pilntiesīgām Eiropas Savienības locekliem. Šeit nav no runa tikai par Melnkalnu, esam tikai mazākā valsts. Paldies! President, dear uncle. Gudais priekšsēd, prezident, paldies par jūsu klātbūtni diskusijām. Pēdējais vārds Luneče kundzē pēc brīža. Un tiešām bija interesanti, jo tagad, ja mēs runājam par pie vienošanās procesa detaļām. Lunačeks kundze vēl vēlas kaut uzdot kādu jautājumu. Es gribētu arī atgādināt par vienu jautājumu par eh, sieviešu līdzdalību politikā un parlamentā. Kā jūs uh, esat iecerējuši uzlabot situāciju, lai būtu vismaz 30% sieviešu pārstāvību parlamentā? Mel, vairāk demokrātijas Melnkalnē, vairāk sieviešu parlamentā. Tam ir tieša saikne. Palielinoties eh, demokrātijai, pieaug arī sieviešu skaits parlamentā. Jā, tas ir skaidrs. Herzlichen Dank noch einmal, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Un... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu darbu.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 meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Es vēlos sveikt pie mums Pieru Vimonu. Viņš ir Eiropas ārēdarbības dienesta izpildu ģenerālsekretārs. Es atvainojos, ka sākām mūsu darbu uh, mazliet vēlāk. Viņš ir ļoti agri atgriezies no Mālī uzraudzības uh, mācību misijas, un tieši tāpēc arī uh, viss nemaz nav tik slikti, kā rādās. Esam ļoti pateicīgi viņam, ka viņš varēja pie mums ierasties pēc ministru tikšanās par atbalstu Mālī un par uh, situācijas izvērtēšanu pēc šīs tikšanās. Es domāju, ka mēs varēsim arī runāt par to, kas notika 5. februārī Briselē. Kopīgi tika organizēts pasākums ar ANO un ECOVAS. Esam nedaudz vīlušies, jo šķiet, ka pēc divarpus gadiem uh, no šīs stratēģijas nekas, diemžēl, nav realizēts. Tieši tāpēc mēs arī diskutējām par Eiropas ārējās darbības dienesta pārskatu. Šķiet, ka mums ir jādomā arī par to, kas ir noticis janvārī. Pēc tam mēs arī konstatējām, ka oktobra lēmumi par mācību misijas nosūtīšanu uz Malī īstenībā nav pat vēl sagatavošanas posmā. Iespējams, jūs varētu arī pāris teikumu pateikt, kāpēc tā ir noticis. Mums visiem taču ir būtiski, lai šādi jautājumi tiktu risināti pēc iespējas ātrāk. Mums vajadzētu arī skatīties, kur Eiropas parlaments var sniegt savu atbalstu. Esmu ļoti pateicīgs par to, ka varējāt pie mums ierasties. Donoru konference tikās janvārī, tajā piedalījās arī Eiropas Savienība. Un tika apsolīti arī vairāk miljonu eiro. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs esat ieradies pie mums un uh, varat, uh, mums, varat mums pavēstīt par šiem jautājumiem. Liels paldies, dod jums vārdu! Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Elmar. Paldies. Mēģināšu izteikties um, maksimāli īsi, varbūt pat īsāk nekā misija, kurai vajadzētu turpināties 15 mēnešus vai pat ilgāk, bet informēšu par tos, kā, um, kāda ir situācija Malī pēdējo dienu laikā un skatīšu šo situāciju un krīzi trīs dimensijās - militāri, politiski un diplomātiski. Un arī runāšu par valsts ekonomisko attīstību. Tādā veidā es mēģināšu arī atbildēt uz jūsu jautājumiem, tiem, kas izskanēja ievadu piezīmēs. Bet tagad runājot par militāro situāciju. Mēs pārējām no viena etapa uz nākošo. Malī esošais franču karaspēks ir ieņēmis lielāko daļu ziemeļu daļas pilsētu ar Āfrikas spēku atbalstu. Šobrīd uz vietas ir ap četri tūkstoši franču karavīru. Mali armija ir starp 4 līdz 5 tūkstošiem e, vīru, Āfrikas spēki ir vairāk nekā 2 tūkstoši vīru no Čadas, un šobrīd ap 2500 Āfrikas spēku sastāvs <clears throat> piesaistās un šobrīd mēs saskaramies ar pilnīgi jaunu situāciju, kad mums ir jādomā pār stabilizāciju un sekurizēšanu militārā valodā runājot visā valstī un valsts ziemeļdaļā, kur nemiernieku grupas ir. E, aizgājušas, bet ir notikuši teroristu uzbrukumi. Un notiek militārā valodā runājot asimetrisks karš, kas ir vienmēr grūti E, grūti uzveicams. Ko dara Eiropas Savienība? Pirmkārt, finansiāls un loģistisks atbalsts Āfrikas um, miera cīnītāģiem, tāds tika nesen paziņots Adisabebā, un tagad mēs esam izveidojuši Eirotī misiju, kas ir paredzēta, lai varētu konsultēt un apmācīt malī spēkus. Pirmie spēki jau ir ieradušies, pārējā misijas daļa um, pievienosies tuvāko dienu, gadu, uh, dienu laikā. Ir ap 500 praktisko apmācītāju, un pārējā daļa no personāla nodarbosies ar praktisko aiz, uh, aizsardzību. Tāpat arī līdz šim laikam mēs esam saņēmuši atbalstu no lielākās daļas no 27 dalībvalstīm. E, pēdējais atbalsts ir no Beļģijas e, valdības puses, kas ir nodomājusi paturēt uz vietas savus medicīnas helikopterus. Tālāk nākošais būtiskais punkts ir jautājums par to, vai mēs pārveidojam esošos spēkus par ANO mieru uzturēšanas spēkiem. Jums ir jāzina, ka tas prasa laiku un tam ir nepieciešama piekrišana no ANO drošības padomas. un ir nepieciešama rezolūcija, kas definē šādu mieru uzturēšanās spēka misiju ar attiecīgu budžetu un ar attiecīgiem citiem praktiskiem jautājumiem. Un Pats, jā, liela daļa no šā, šiem ANO miera spēkiem ietvers ANO, Āfrikas miera spēkus, bet šobrīd, manuprāt, ir drošības padomei pārliecība nepieciešama, ka tiek sasniegta zinām stabilitāte Un kā Benkimūns atkārto? pieru uzturēšanās spēki nosūtīšanai ir vajadzīgs miers, bet miers vēl šobrīd nav panākts, un tāpēc mums ir nepieciešams labāks izvērtējums situācijai. Pirms mēs skatām iespēju izvietot miera uzturēšanās spēku, un es domāju, ka tas varētu notikt tikai pēc e, dažiem mēnešiem. Līdz tam mums ir jāturpina strādāt esošajā situācijā. Tālāk, Bamako un tas būtu otrais skatāmais jautājums. Situācija politiskajā ziņā Bamako ir mierīga. Politiskā ceļu karte ir pieņemta. Pirmkārt, lai uzsāktu politisku procesu un pr E, e, prezidenta vēlēšanās jūlijā. Vēlēšanas ir iecerētas uz 7. jūliju, un atsevišķi novērāt, novērotāji uzskata, ka vēl pagaidām kalendārs ir pārāk ambiciozs, bet mēs e, domājam atbalstīt um, varas iestādes un prognozes. Otrakārt, nacionālais dialogs un nacionālās komisijas izveidošana, kura skatītu iespēju savest kopā visus politiskos eh, spēkus un kopienas, vai tās būtu no dienvidiem vai ziemeļiem, ne tikai toreigu iedzīvotājs, bet pārējos, un tas varētu būt sarežģīts process. Un šobrīd šīs process ir saistāms ar citu, ar vēlēšanu procesu, kur ir jāievēl valsts prezidents. Un Bamako mēs dzirdām dažkārt, ka samierināšanās nevar tikt panākta pirms tiek ievēlēts prezidents. Mēs atbalstām šo procesu ar finansiālu, ar tehnisku palīdzību. M un arī sniedzam atbalstu tehniskā ziņā vēlēšanu procesam. Un veidosim vēlēšanu novērošanas misiju savlaicīgi. Treškārt, mēs neesam pārāk daudz laika tērējuši, un runājot par ekonomisko uh, palīdzību, mēs sniedzam īstermiņa palīdzību ar stabilitātes instrumentu. Eh, mēs esam iecerējuši 20 miljonu paketu, lai varētu nodrošināt palīdzību ziemeļos, atjaunojot e, sociālo dienestu darbību un e, sniedzot atbalstu vēl citās jomās, bet arī kā to ziņoja komisārs Piebalgs, mēs atsākam iesaldēto palīdzības programmu visai 250 miljonu paketei un atbalstam izglītības, pārtikas drošuma un citas programmas, un esam iecerējuši to virzīt ar budžeta palīdzību, lai varētu veidot mali valsti veiksmīgi. Tāpat es gribu pievienot uh, palīdzību 150 miljonus ar humāno budžetu un Eiropas attīstības fondu un arī tādā veidā jūsu rīcībā ir skaidrs uh, attēls eh, tam, ko mēs darām. Daži no jums varētu teikt, ka šī palīdzība tiek uh, sniegta ļoti vēlu, bet es gribu uzreiz norādīt, ka Malī varas iestādes tā neuzskata. neuzskata. Piemēram, Malī premjerministrs ir vairāk kārt atkārtojis, ka Eiropas Savienība ir galvenais atbalstītājs un partneris krīze, ko valsts piedzīvo šobrīd. Tāpat arī es gribu norādīt, ka dažkārt mēs piemirstam, ka viena no grūtībām, ar kurām eh, mēs saskaramies, veidojot Eiropu, ir kad Malī izcēlās valsts apsvērums, pagāja krietnes laiks, līdz e, leģitīmas vai vismaz konstitucionālas lēmēja iestādes Bamako varēja pieņemt attiecīgos lēmumus un dot mums zaļo gaismu. Un tikai jūlija augusta sākumā pagaidu Malī prezidents atgriezās valstī, izveidoja jaunu valdību un varēja virzīt procesu tālāk, un mēs esam strādājuši ar. Of, uh, as as the... Eh, lai mēs varētu ar EUTM, EUTM uh, procesu strādāt. Un mēs, protams, būtu varējuši panākt labākus rezultātus, bet tomēr gribu sacīt, ka šobrīd uz vietas ir. In too long, uh, Elmar, and I apologize. Un domāju, ka mums ir izdevies ar mūsu misiju panākt samērā daudz. No manas puses tas ir viss, un tagad vā, uzklausīšu jūsu E, sacīto. Paldies, un tagad dodu vārdu Alaki kungam. Paldies, Fimo kungs. Jūs sniedzāt mums pilnīgi ieskatu, kas ir samērā mm, iespaidīgs pār humāno, finanšu, loģistikas un ilgtermiņu palīdzību. E, šī paketē ietver praktiski pusmiljārdu eiro īsā termiņā, vidējā termiņā, atbalsta pakā, e, pakete e, ziemeļiem. E, katrā ziņā iespaidīga summa, ņemot vērā valsts apjomu un krīzes apjomu. Es saprotu, ka jūs neesat augstais pārstāvis, bet pietrūksta politiskās ainas šeit. It īpaši. Kāda tad ir Alžīrijas loma? Ja mēs nevēlamies muļķot paši sevi, ka mali krīzi varētu atrisināt ar militāro intervenciju no Francijas puses, un ja mēs um, saprotam Sahela ainu bez Alžīrijas iejaukšanās un bez pilnīgām pārmaiņām politikā konkrēti. E, dažādām e, akcijām, kas ir notikušas šajā apgabalā pēdējo 20 gadu laikā, un neņemot vērā Alžīrijas, nedomāju, ka mēs tiktu pārāk tālu. Uh, Trīs galvenās grupas, tur, ko mēs, es dēvēju par mafijas teroristu grupām, kas ir pirmās klases mafijas un trešās klases teroristu grupas, ir gadu gaitā saņēmušas atbalstu no Alžīrijas un šīs grupas vēlāk kļuva neatkarīgas atrada savus finansēšajuma avotus, un tad, kad tās aptvēra, ka tām vairs nav atbalsta, ko tās varēja saņemt pagātnē, tāpēc mums šeit ir ļoti nozīmīgas pārmaiņas un jābūt ar skaidrām idejām par to, ko darīt šajā reģionā, un it īpaši iesaistot Alžīriju, mēs pārāk tālu netiksim. Uh, thank you, Mr. President, and uh, a very warm welcome, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, arī sveicu jūs. Mūsu vidū esam viens no jūsu lielākajiem atbalstītājiem. Par uh, terorismu tā tad ir uh, draudi reģionā un ne tikai, arī Malī uh, neizdevusies valsts ir bijis labs pamats Holandu pieņemtajam lēmumam tur eh, iejaukties, un arī šeit var uzteikt Francijas medāro spēku drošsirdību, un eh, izskatījās, ka tā būs eh, ātrā uzvara, bet, nu, protams, ir šis risks, ka teroristi tomēr pretojas, ko es lasīju arī brītu presē, tad man vien arī tas, ka vietējie atbalsta arī ārvalstu militāro spēkus kā atbrīvotājs. Varbūt tagad ir mm, drīzāk risks, eh, ka varētu būt atriebība pret tiem, kas ir eh, sadarbojušies ar džihādistiem ka šie cilvēki varētu tagad no, ciest no vietējiem iedzīvotājiem. Bet, nu, man grupa atbalsta lielā mērā Francijas steidzamo iejaukšanos un arī uh, esmu priecīgs arī par savas valsts un citu dalību valstu līdzdalību. Taču, nu jā, šīs ir tāds divpusējs, divpusēji trīspusēji operācija, kur ļoti maz ir iejauksies Eiropas Sanība kopumā un ASV. Uh, Runājot par ātru rīcību, to var īstenot divas valstis, īpaši Francija un Avietā karalīste, bet neizskatās, ka tur būtu iesaistītas NATO vai Eiropas Savienības struktūras. NATO nav paudz liela interesi par šo konfliktu. Mans jautājums ir par šo teroristu draudu situāciju un ir arī šī apmācības misija. Nigerijā, kur arī ir uh, urāna atradnes. Tur arī varētu zināt draudi, ka teroristi varētu pārņemt kontroli par šiem urāna ieguvēm. Vai šie stru, strateģiskie punkti būtu arī jāpadara droši, bet frančiem teica, ka viņiem nav mandāta aizsargāt uh, šos urāņu ieguves vietas, bet varbūt tagad mēs varam veiksmīgi izveidot nācijas šajās valstīs, arī robežas tur visai patvaļīgas uzzīmēts kaut kur smiltīs, vai mēs varam aizsargāt šīs robežas un vai mēs varam arī mazināt cilvēku tirzniecību, ieroču tirzniecību narkotiku tirzniecību, vai tas ir kaut kas ļoti ambiciozs Eiropas Savienības līmenī izveidot šo nāciju un arī eh, nodrošināt Sahels reģionu. Kopumā es strādāju pie ziņojuma par Sahelu, tādēļ man Sahelu, tāpēc man tas interesē. Tātad joprojām mums te ir pieteikušies seši runātāji. Lūdzu, Izsakieties īsāk. Galerkungs. Um, man... Paldies. Mans jautājums vairāk attiecas uz mācību misiju. Somālijā mums jau ir zināma pieredze bijusi, jo īpaši tad, kad uh, maksājumu ķēde netika ievērota, tad uh, Tie, kas mācījās šīs misijas ietveros, vērsās pie citiem. Somālijas varas iestādes eh, to paskaidroja eh, tā, ka tās spēja samaksāt algas eh, saviem karavīriem. Kā rīkoties šādos gadījumos un cik daudz būs šādu mācību dienu? Tāpat arī es gribētu zināt, ko tieši mēs mācām. Vai tā ir armijas daļa, kas sacēlās? Uh, vai arī mēs e, vēlamies apmācīt e, šo armijas daļu, vai arī mēs mācām visu armiju kopā, tā ir sadaļa no Nacionālā samierināšanās procesa armijas ietveros. Tāpat arī jautājums, kā mēs garantēsim, ka e, cilvēktiesības tiks ievērotas. Mēs esam dzirdējuši, ka armija ir vērsusies pret toregiem. Eh, Monsieur le Président, Monsieur le Priekšsētāji kungs, godātais zinās sekretāri kungs, paldies, ka esat ieradušies eh, pie mums šo pēcpusdienu un paldies par jūsu prezentāciju par situāciju, kas ir noticis līdz šim. Šī eh, operācija jau uh, risinās četras nedēļas, līdz ar to. Uh, um, ir e, paldies arī par šo visaptvarošo prezentāciju, kas dažos aspektos varbūt ir uh, ļoti pozitīvs, citos varbūt ne tik ļoti, uh, proti uh, satraukumu par dažādiem riskiem, par to, ka šis konflikts varētu pārvērsties no klasiskā konflikta, pārvērsties tā saucamajā asimetriskajā konfliktā Tātad, kā teica Edingāts, eh, brītu ģenerālis, ka tas varētu kļūt par uh, cilvēku tautu kāru. Bet, nu, cerēsim, ka mēs maksimāli varam izvairīties no šī negatīvā scenārija. Es domāju ar to pieticīgo pieredzi, kāda ir man. Uh, Es eh, neesmu tik pieredzējis kā kolēģis, taču, manuprāt, būtiski ir izveidot eh, saglabāt vai attīstīt eh, tādu maksimālu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tātad ar kaimiņu valstīm, piemēram, Alžīriju, Māroka, Mauritānija, Senegāla, Nigēra, Nigērija. Nigērija kā arī ar citiem. Vai šāds darbs jau ir uzsākts? Kad es ar, cit, ar kolēģiem uh, laika apakaļ biju rabatā, tad uh, mēs uzzinājām, ka informācijas apmaiņa par uh, drošības situāciju notiek starp Alžīriju un Māroku, bet tā iepriekš šāda informācijas apmaiņa vispār nebija notikusi. Tas nozīmē, ka tur ir ļoti uh, Eh, daudz vēl darāmā, un varbūt jūs varētu arī norādīt, kas tiek eh, darīts tieši šajā jomā. Paldies! No, es nav no Mr. Bisep. Bisep kungs. Oui, merci. Uh... Paldies, priekšstādātāji. Es vēlējos norādīt, ka Jūs, jā, runājot par nacionālo samierināšanu, tā ir, protams, ļoti svarīga. Mm, bet, lai to varētu nodrošināt, tad ir nepieciešams rast sarunu partnerus. Lai rastu sarunu partnerus atkal, pie sarunu galda ir jālaiž tie, kas piedalās konkrētās aktivitātēs. Mēs zinām, ka Čādas armijā ir šis MLNA daļa, par ko arī tiek runāts presē tiek runāts par šo kustību, arī tad ar viņiem ir jārunā. Tad apcietināšanas mandāti, kas ir izdoti pret šiem uh, MNLA Eh, dalībniekiem, tad varbūt, ja mēs gribam vispār vēst sarunas ar viņiem, tad nevajag viņus kriminalizēt. Pretējā gadījumā mēs uh, neradīsim uh, atbilstīgus militāros risinājumus. Visi to saka, ka tas nav iespējams. Tas tiesa, jūs sakāt, ka arī finanses tiek paredzēts, lai varētu uh, sekurizēt šo valsti. Taču, lai kādu naudu mēs tur arī nosūtītu stabilizācijai un valsts nodrošināšanai, ja mums nav politiska vienošanās, tas neilgs. Ir jāatrod šis politiskā vienošanās malī, starptautiskā dzīto robežu ietvaros, bet arī uh, kaimiņu valstīm ir jāpiedalās šajā politiskajā vienošanā, lai nodrošinātu ilgspējīgu mieru pas, uh, reģionā. Sī, uh, eh, senjor Maijā. Paldies, Mairkungs. Gracias, senjor prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies par sniegto informāciju. Jūs zināsit, ka manā grupā plenāra sēdē izteicās pret Francijas intervenci. Pirmkārt, tāpēc, ka uzskatām to tuarēgu vēsturiskās prasības, kas nav ne berberī, ne arābi, ir prasības, ka, ko, eh, kas tiek aizstāvēts kopš neatkarības eh, sākumiem, un viņi bija skaidri izslēgti no procesa, un mūsuprāt, ka patiesie Francijas mērķi ir neskaidri un Francijas militārā e, intervence, š, e, ņemot vērā to, ka novembrī Holands sacīja, ka Francija nekādā gadījumā intervenci neiztenos, e, pēc tam, kad beidzot Francijas e, aizsardzības ministrs paziņo, ka gala mērķis ir e, malī pilnīga atgūšana Un vēl jau vairāk tāpēc, ka mērķi ir pilnīgi neskaidri. Tiek izmantots, e, izmantots arguments, ka salafisti tombaktu e, piemēro šariātu cērt rokas, bet tad, kad salafisti e, šādā veidā, kad tādā pat veidā uh, E, izturas e, Vahabīti, lielais Eiropas sabiedrotais e, Saudarābija, tāpat arī Katāra, tad nekādu, nekas netiek teikt šajā sakarā. Un, manuprāt, šī divkosība attiecībā pret salafismu e, mūs novedīs e, strupceļā. Salafistu kustība, e, ko atbalsta taiskaitā Saudārābija un Katā, Katāra, ir slikta, slikta jebkurā vietā. Un, visbeidzot, netiek sacīts nekas pār strateģisko kontu roli pierobežu zonā Nigērā, jo Francijā šeit ir uzņēmums Areva un tur ir galvenās eksploatācijas rezervas. Un manuprāt, ka, e, manuprāt, tieši tas interesē Franciju visvairāk, lai tā iegūtu kontroli. Paldies! Mēģināšu atbildēt uz šiem dažādajiem jautājumiem. Pirmais. Lakīgungs jautāja par Alžīriju. Centīšos atbildēt uz šo jautājumu vienlaikus atbildot arī uz Neicas kundzes plašāko komentāru par visu reģionu, ko mēs varētu darīt. Uh, šī reģiona labā. Arī Tanoka kungs uz to atsaucās. Mēs visi zinām, ka, lai atrisinātu malī problēmu, mums ir jāatrisina visa plašā Sahels problēma. Visām kaimiņu valstīm ir jāsadarbojas. Augstās pārstāvas vārdā nu, pagājuši nedēļu Parīzē konferencē es eh, runāju par mm, drošības robežām Lībijām, par tiesiskumu, taisnību un tā tālāk. Ārlietu ministrs no Tripolis eh, ļoti kaismīgi iestājās par to, ka viņš eh, nevēlas mēģināt nodrošināt savas robežas, ja netiks nodrošināta reģionāla sadarbība ar visām apkārtēsošajām valstīm. Ja mēs runājam par, eh, ar valstu vadītājiem no šī reģiona, tad viņi nerunā par parastajām Sahelas valstīm, par Alžīriju, Nigēru un Mauritāniju. Viņi iet vēl tālāk, viņi runā par Nigēriju, par Somāliju, īvent par, pat par Centrālā Afriku. Visa šī teroristu kustība, ko jūs nosaucāt par mafijas terorismu, īstenībā nāk no Atlantijas okeāna krastiem līdz pat uh, Indijas okeānam. Vēlos būt atklāts pret jums. Kā jūs atsaucāties Iespējams, nigērieši nav tik konstruktīvi, nevēlas sadarboties. Tas, kas notika viņu pašu valstī, teroristu uzbrukums, bija pirmais signāls ne tikai viņiem, bet arī daudziem citiem. Ja mēs paskatāmies uz uh, šī teroristiskā grupējuma etnisko sastāvu, tad es domāju, mēs šeit varam iegūt ļoti plašu informāciju. Šie cilvēki nāk no valstīm, kas eh, atrodas šajā plašajā reģionā. Viņi zina, ka viņiem ir jāsadarbojas, un tieši tāpēc pirms ilga laika esam jau uzsākuši Eiropas Savienībā pārskatu par eh, stratēģiju visam Sahelas reģionam. Āfrikas Savienība arī nāca klajā ar līdzīgu stratēģiju. Romano Prodī, kas ir eh, ģenerālsekretāra Banki Mūni īpašais sūtnis, arī strādā pie šādiem jautājumiem un pavisam drīz nāks klajā ar savu stratēģiju. Mums ir jāsadarbojas ar dažādām reģionālajām organizācijām, ANO ir jāsadarbojas ar Eiropas Savienību, ir jādomā par visām valstīm, kas šeit ir iesaistītas. Te ir runa par informācijas apmaiņu, te ir runa par uh, operatīvo datu apmaiņu, te ir runa par uh, cīņu pret teroristiskiem spēkiem, par teroristisko uzbrukumu novēršanu. Tātad šeit ir jāvēršas pie problēmas saknes. Jūs jau pieminējāt narkotiku un cilvēku tirdzniecību, cita veida nelegālo tirdzniecību, lai nu tie būtu ieroči vai kas cits. Mums ir jāskatās, kur ir problēmas sakne, un izraujot šo sakni, mēs varēsim tikt galā ar šo lielo izaicinājumu un varēsim novērst apdraudējumu. Es domāju, ka mēs visi tam piekrītam. Tagad atbildu Tanoka kungam. Pat ja dažas eh, no šīm galvenajām grupām, kas atrodas ziemeļ malī, pat ja šie trīs grupējumi ir smagi cietuši no franču pretofensīvas, kāds grupējums ir iespējams cietis daudz vairāk nekā citi, uh, Šie grupējumi nav iznīcināti pilnībā, tie ir ļoti izturīgi un ir gatavi atkal uzbrukt. Mums tas ir jāapzinās, mums ir kopā jāatrod un jāidentificē īstie izaicinājumi. Atklāti sakot, tas noteikti prasīs daudz laika, šeit ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija. Tanuka kungs, jūs pieminējāt arī Nigēras on the same scale as um, as uh, UTM, because UTM you have something like... Jūs pieminējāt Kapnigēru, te ir tieši par to arī runa. Mums ir runa par uh, ļoti plašu personālu. Šajā Kapnigēru darbojas 40 līdz 50 cilvēki. Viņi tur darbojas, lai atbalstītu Nigēras drošības spēkus uh, valsts uh, ziemeļu daļā. Viņu uzdevums ir cīnīties pret eh, iespējamiem teroristiem. Viņi ļoti labi apzinās, ka neskatoties uz to, kur jūs atrastos Nigērā, Mauritānijā vai Malī, tad noteikti notikumi Malī ietekmēs gan Mauritāniju, gan Nigēru. Viņi ļoti labi zina, ka tam būs eh, šī savstarpējā ietekme. Šie draudi ir eh, savā savstarpēji savienoti. Mēs nevaram to aizmirst. Tāpat arī tika uzdots jautājums par to, kāpēc mēs nevarējām rēģēt tikpat ātri kā fran francūži. Es domāju, ka mums vajadzētu būt realistiem. Pat ja mums būtu labas kaujas grupas, kas varētu ātri rēģēt, kaujas grupu var mobilizēt 24 stundās. Daži saka, ka ir vajadzīgs mēnesis, citi saka 5 līdz 6 nedēļas, Kāpēc francūži varēja tik ātri reaģēt? Neaizmirsīsim, ka francūži ir vienīgie Rietumāfrikā, kuriem uh, atrodas militārie spēki netālu no Malī, uh, Senegālā. Šos spēkus varēja apziņot uh, trešdienas vakarā, un viņi varēja būt uz vietas jau piekdienas rītā. Pašlaik ar mūsu pašreizējo kapacitāti Eiropos neko tam līdzīgu nav gatava. Kā jūs pareizi norādījāt, arī NATO neko tam līdzīgu nevarētu paveikt. Tad, tad jautājums ir par to, kuram ir vajadzīgā kapacitāte un kurš šo kapacitāti var pietiekami ātri mobilizēt. Mūs visus pārsteidza šī ofensīva. Šīs grupējums eh, svētdienas pēcpusdienā veda sarunas ar Burkina Faso un ar pārstāvjiem no Bamako, viņi runāja par politisku risinājumu. Tad viņi devās prom no gāda, teica, jā, mēs varbūt atgriezīsimies, tad viņi vienkārši sēdās automašīnās un uzsāka militāro ofensīvu. Ja jūs to nesaucat par pārsteidzošu rīcību, tad es īsti nezinu, kas ir pārsteidzoša rīcība. Tieši tāpēc arī mums bija vajadzīga ātrā reakcija, un bija kāda valsts, kurai bija šī kapacitāte. Pašlaik ir būtiski saprast, un būt spējīgiem apvienot šo ātro reakciju, uz kuru ir spējīgi Francijas spēki ar Eiropas Savienības eh, kapacitātēm, ar eh, tās pievienoto vērtību. Un tad eh, viss šis apvienotais rezultāts ir mm, saprātīgs un veiksmīgs. Mums ir vajadzīga militārā kapacitāte, mm, diplomātiskie līdzekļi, humanitārā palīdzība, dažādas attīstības programmas, un tad viss šo komponentu apvienojums arī nodrošina visaptvarošu rīcību. Tieši to mēs arī pašlaik darām. Tieši to mēs darām Āfrikas ragā un Somālijā. Tagad atgriežoties pie Somālijas, šķiet, Gālera kungs, jūs jautājāt, vai Eiropas Savienības mācību misijas varētu izvairīties no tām grūtībām, ar kādām mēs saskaramies Somālijā un Ugandā. Es domāju, ka mēs to izdarīsim. Uh, lai ko jūs domātu par Maliju? Pašlaik Malī vēl nav izgāzusies valsts tāda, kāda ir Somālija. Malī, es vēlētos jums atgādināt, daži cilvēki, gan apgalvo pretējo, Malī pārējais prezidents ir bijušais Nacionālās asamblējas vadītājs. Saskaņā ar konstitūciju viņam ir jādarbojas līdz brīdim, kad notiks jaunas prezidenta vēlēšanas. Uh, Tas nozīmē, ka pašlaik pie varas ir eh, leģitīmi spēki. Šis eh, cilvēks, prezidents, ir lūdzis starptautisko palīdzību, un pašlaik viņš vada eh, valsti, viņam ir spēcīga administrācija, darbojas valdība, ir ārlietu ministrs, ir arī daudz citi um, administratīvi spēki. Tas nozīmē, ka uh, mēs eh, varam izmantot visus parastos kanālus. Tas, ko mēs tur darām, jā, es piekrītu, tas ir ļoti svarīgi. Mēs runājam par malī armijas restruktūrēšanu. Mēs vēlamies, lai šī armija kļūtu par visas valsts nacionālo armiju. Tas prasīs laiku, bet tieši to arī vēlas darīt spēku virspavēlnieks eh, ģenerālis Lukvants. Mums ir jāapmāca uh, labākās spēku daļas. Tās ir vairākas grupas ar apmēram 4000 um, karavīru. Tas ir tāds rotācijas process. Mēs arī vaicājam armijai, kā viņi redz sevi nākotnē, kā šī armija būtu jāreorganizē, kā vajadzētu iesaistīt grupas no dažādām valsts daļām, tā lai Gala rezultātā armija būtu profesionāla un nacionāla, tai būtu nacionāla dimensija. Pēdējais jūs pavisam pareizi norādījāt, ka šeit ir jāmāca arī par cilvēktiesībām, šiem spēkiem ir jāiemāca starptautiskās humanitārās tiesības. To mēs sāksim darīt ar ANO palīdzību. Iesaistīsim arī NVO, Iesaistīsim arī novērotājus no Āfrikas Savienības un no ANO. Viņi strādās uz vietas, novēros, kas notiek atšķirīgās pilsētās, tiks um, pētīti arī um, cilvēktiesību pārkāpumi. Bitsapakungs, jūs runājāt par nacionālo samierināšanu. Sveidzot var pāriet uz franču valodu. Uh, jā, pilnībā piekrītu jums, jo tur slēpjas viss problēma, un e, pastāv grūtības ar MNLā šobrīd, jo MNLā ilgu laiku sludināja e, savu vēlmi pēc e, toreigu apdzīvotās teritorijas neatkarības, un skaidri tika ceļu kartē norādīts, kā Mālī autoritātes lēmēja iestādes var runāt tikai ar tām grupām, kas respektē Mali konstitūciju un teritoriālo integritāti. Tāpēc ir problēma, kas ir jāpārvar, un visi cenšas šo jautājumu virzīt, it īpaši mūsu delegāciju uz vietas, bet arī citi mēģina to risināt. Tas var aizņemt laiku, un Šis nacionālās samierināšanās process nebūs viegls. Jūs runājāt par arestiem. Jā, tam ir jāseko cieši. Eiropas Savienības eh, atbalsts eh, arī būs eh, atbalsts patiesam samierināšanās procesam, kas tiks pavadīts ar uh, Eh, tiesiskuma mērauklu. Bet ir šeit daudzveidīgi elementi un uh, ir jāizturas piesardzīgi, bet eh, Francijas karaspēks um, kopā ar Čādas karaspēku mēģina risināt jautājumu, kā rast kompromisu ar Bamako lēmēja iestādēm. Un Meierkungs, jūs atgādinājāt, ka toreig jautājums ir ļoti sens jau, un es pilnībā piekrītu jums. Risinājums nevar būt militārs, Mēs to visi zinām, tas var būt tikai politisks, un tieši to es tikko arī apgalvoju, viss tam piekrīt. Tas var prasīt eh, laiku, tas nebūs viegli, bet ja jūs skat, palūkosieties, kas notiek Nigērā, kur mēģina rist, rast risinājumu to arīgu jautājumam, tad es domāju, ka mums jau ir zināma pieredze, uz kuru balstīties. Lielas paldies, ir vēl pieteikušies trīs runātāji - Gomešas kundze, Nē, divi runātāji. Gomešas kundze un pēc tam Lozingas kundze. Gomešas kundze. Monsieur Vimon. Vimon kungs, es gribētu zināt, iepriekšējā padomē bija iespēja runāt par uh, ZSDP misijas finansējumu. Man bija tā ir daļa no problēmām nosūtīt uh, misiju, kāda jau, tik, kāda jau darbojās pirms uh, Francijas iniciatīvas. Un kā problēma ir tajā, ka nav kopīgi finansējumi. Vai dalība valstis ir izmantojuši šo iespēju ne tikai tādēļ, ka Fra ir Francijas iniciatīva, bet ka ir šis globālais draudējums mūsu drošībai? Uh, ne tikai eh, attiecīgajā Āfrikas daļā, bet visā Āfrikā. Un varbūt tad vēl. Kāda saikne ir ar Āfrikas Savienību? Mēs eh, investējam naudu, bet vai ir arī eh, šai naudai kāda atdeve? par politisko koordināciju pašā Malī un reģionā. Mēs zinām, ka lietas kļūst eh, labākas tad, kad eh, ir šī politiskā koordinācija. Rondas kungs spēlē to lomu, vai kāda politiskā koordinācija arī tiks izveidota, jo tie malī, attīstības aspekts arī Vēlēšanas process. Un arī plašākā reģionā Lībija, arī Marokā, citur. Visbeidzot. lai kāds arī būtu organizācijas, uh, kuras uh, Eh, finansē terorismu organizācijas Saudarābija, eh, Katāra, piemēram, vai ar šiem partneriem tas tiek nopietni pārunāts? Paldies! Gudrītais ģenerāls sekretāra kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Es gribētu runāt nevis par ekonomiku. Malīs gribētu zināt, kā jūs redzat šo humanitāro daļu. Mēs zinām, ka uh, uh, tagad ir 4000 frančkārē. Mēs zinām, ka frančkārē tur nepaliks. Pašlaik ir 5-6 tūkstoši eh, kārēvi no Čādas un armijas un no citām Āfrikas valstīm, un jūs teicāt, ka ir 200 apmācītāji. Kā tiks, kas no, kā konkrēti tiks nodrošināta uh, eh, drošība Malī, kad uh, Franči būs prom? Uh, Un kādā veidā arī šī čādas un malī armijas tiks apmācības. Mani satrauc tieši šis humanitārais aspekts, kad Franču armija būs prom. Tagad ir tādas drošības ilūzija tieši pateicoties Francijas militārajām vienībām, kuras tur ir uz vietas. Bet rītdien, kad tās pametīs Āfriku, eh, Malī vai eh, Āfrikas armijas tiks laicīgi sagatavotas. Paldies, Leizings kundze. Paldies. Es vēlos atgriezties pie sārunām par nākotni uzdošas jautājums, jo ir ļoti bīstami konstatēt, ka tad, kad notiek šāda militāra intervence, tad uh, Mums arī nodrošināt arī šīs diplomātiskās iniciatīvas, bet tas viss paliek tikai nedaudz uh, otrā plānā, redzot arī, kas notiek Lībijā. Tieši tas arī bija viena no problēmas saknēm. Bija šī militārā uh, iejaukšanās, bet nebija politiskās vīzijas, kā tad nākotnē izskatīsies. Neaizmirsīsim arī to, ka. Mm, ir arī uzbrukumi gāzes eh, eh, infrastruktūrām citās valstīs, nevis Malī, un arī tas ir piemērs par dažu reģionu eh, destabilizāciju. Tam varbūt arī tad ietekmi no šī konkrētā reģiona, kur notiek militārās konflikts. Tad ir konkrētais jautājums. Jau desmitiem gadu tur šis konflikts ir aktuāls, taču no jūsu puses nedzirdēju, kādas būtu sarunu iespējas, 90. gados bija jau šīs eh, kārš un tad bija mierlīguma. Tur, protams, bija iekļauti šie ievērojami bagātākie dienvidi, tas, ka dienvidi maksās izlīdzinām maksājumu ziemeļiem. Pēc tam dienvidi, diemžēl, nerealizēja šo vienošanos, un tas viss kaut kā izjuka. Ja mēs domājam par nākotni, tad mums ir jāatcerās arī par eh, šādiem variantiem. Nav vienkārši pateikt, ka šeit ir runa tikai par dumpiniekiem, tad, ar kuriem mēs nevaram vest sarunas, tāpēc, ka viņi neievēro konstitūciju. Atcerēsimies, ka dažkārt ir runa par eh, atšķirīgiem uh, mus, dumpiniekiem, kuri varbūt pat nav musulmaņi. Atcerēsimies arī par uh, militāriem jautājumiem. Skatījos kādu televīzijas raidījumu, kur bija runa par to, ka žurnālisti vispār vairs nevar piekļūt kara reģioniem. Tas varētu būt problemātiski demokrātijai. Pēc tam šie žurnālisti teica, ka īstenībā viņai vairs nav iespējas sev aizsargāt dzīvību, tāpēc, ka gaisa uzbrukumi taču apdraud visus ir jādomā par to, kurš īsti ir ienaidnieks un kurš tad tiek eh, šauts no gaisa. Eh, šie upuri var kļūt, eh, žurnālisti var kļūt par upuriem, arī bērni var kļūt par upuriem. Īstenībā te ir runa par cilvēkiem, kuriem nav nekāda sakara ar islāma fundamentālismu vai ar mafiju. Vēl viens jautājums. Vai uh, tiek domāts par eh, stiprāku autonomiju Tuaregu reģionos? Vai arī šeit ir runa tikai par to, ka mēs atjaunosim eh, bijušo situāciju? Jā. Kā tad žurnālisti vispār varētu novērst karu? Par to vajadzētu padomāt. Lūdzu, dod jums vārdu. Um, you, Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos pavisam īsi. Es domāju, ka laiks nav, laika nav atlicis daudz. Gomešs kundze, atbildēšu jums franču valodā par finansējumu. E, Tēm tiks finansēts kā pārējais. Euh, euh, euh, Tas e, e, atbalsts, kas tiek sniegts šodien izver, eh, maksā daudz dārgāk, bet eh, atbildot uz jūsu jautājumu, vairs saņemts, eh, saņemtas, vai la, nauda ir laba investēta, taisa skaitā Āfrikas ragā, vai atgriezeniskā saikne bijusi laba. Es varu sacīt, ka tas, kas ir eh, paveikts pateicoties galvenokārt Eiropas Savienībai, tā ir Eiropas Savienība, kas vadīja lietas Āfrikas rāgā, gan cīņā pret pirātismu, lai atbalstītu Āfrikas spēku, gan lai atbalstītu uh, Āfrikas eh, eh, spēku elites, lai atbalstītu eh, diplomātiskos pūliņus. Un visā pārējā es domāju, ka šī nauda visdrīzāk ir labi izlietota, redzot to, kā, cik kur šobrīd ir Somālija. Balss no zāles, bet runātāja nav iesnākts, ieslēgts mikrofons. Jā, bet tik tiešām šobrīd FISMā jaunie Āfrikas spēki Malī tiks finansēti un, manuprāt, tas apliecina mūsu finansējuma labu izmantošanu. Un arī tie ir paredzēti situācijas stabilizācija. Treškārt, mēs esam iecerējuši un augstā pārstāvi tuvāko dienu laikā izvat, uh, eh, izvēlēsies um, pārstāvi Sahelā, kura misija varētu būt tikpat veiksmīga kā Āfrikas rāgā uh, bija šī misija, un tomēr es domāju, ka ir nozīmīgi veikt šeit reģionālās sadarbības darbu. Tālāk jautājums, kas um, tika uzdots par uh, Francijas spēku klātbūtni. Ja Francijas spēki tiek izvesti, tad tie tomēr atstās aiz sevis Āfrikas spēkus, kas kopā būtu ap 8 tūkstoši karaspīku plus ap 5 tūkstoši malī um, karaspēku kopā, tā tad ap 13 tūkstoši um, vīru liels karaspēks Eh, bet tie ir spēki, kurus mēs apmācīsim ne tikai Malī, bet arī citi iesaistītie apmācīs tos, eh, to kara spēku, kas eh, piedalīsies, piemēram, Briti apmācīja karaspēku no Nigērijas, un tādajādi Tie būs spēki, kas ir samērā nozīmīgi, un, kā jau es sacīju, aiz šiem Āfrikas spēkiem uh, būtu apvienoto nāciju mieru uzturēšanās spēka ar visu, kas ietilps šeit, eh, finanšu garantijām, eh, iekārtām un apmācībā, ja tas ir nepieciešams. Es nezinu, vai tas būs eh, pietiekami, bet iespējams, ka to es varētu sniegt atbildēt uz pēdējo jautājumu, kuru uzdeva Lusingas kundze. Ja mēs vēlamies reālu risinājumu nākotnē, kā jūs eh, to norādījāt, tad mums ir jāskata politiski risinājumi ar torīgu kopienu. Es pilnībā piekrītu jums. Ir jānodala šeit Eh, nemiernieku grupas, ļoti bieži tie nav malīgi dzīvotāji, bet eh, nāk no citām valstīm. Bieži tie nav torēgi, tiem varētu būt kādi kopīgi um, elementi vai viņu vidū daži. Um, toreigi, bet akmī, piemēram, tādu ir maz, tāpēc mums ir skaidri jānodala tādi nemiernieki, kas visbiežāk ir mafiozas vai teroristiskas izcelsmes, kur nav politiskas eh, risinājuma, un toreigu kopiena, kas ir pilnīgi cits jautājums, kur, es piekrītu, mums ir jāmeklē politisks risinājums, vai tā būtu autonomija vai cits risinājums, tas ir izlemams viņiem, ne jau mums, un viņiem, nu, uz spiest šo risinājumu. Vienīgais, ko es varu sacīt, ka ja mēs palūkojamies, ko pēdējo gadu laikā ir paveikusi Nigēra pēc dažiem trūkumiem, pēc vienošanām, kas ir panāktas ar torīgu kopienu, līdz šim viņi strādā daudz veiksmīgāk nekā uh, pagātnē, iekļaujot Tuaregus uh, armijā, valdībā, šobrīd premjers ir Tuaregs, un varbūt tas būtu veids, kā jautājums risināt, bet atkal šoreiz lē, lēmumu jāpieņem ir mali iedzīvotājiem. Paldies, vai jums vēl bija kas? Uh sakāms kopsavilkumā? Liels paldies par uh, jūsu izklāstu. Mums vēl ir divi īsi darba kārtības punkti, kas mums ir jāizskata. Pirmais ir Kristiāna Prēdes un Davida Mārtiņa ziņojums par uh, vēlēšanu novērošanas misiju Jordānijā. Kristiāna, lūdzu.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 merci, merci infiniment. Leave quietly the room so that we can. Nu, atstājiet klusu zāli, lai varam turpināt darbu. <clears throat> Nu, es sākšu. Man ir iespējas, ka mūsu kolēģis Deivids Mārtiņš nav šeit ieradies, jo, nu, viņš bija galvenais Eiropas Unības misijas novērotājs. Es vadīju nelielu parlamenta uh, komandu, kur bija septiņi dalībnieki. Taņa Fajon, Grīž, Bulau, Vagen, Kovel un Bēdenkungs. Mums bija lieliska sadarbība ar mūsu kolēģi Dēvidu Mārtinu un viņa kolēģiem daži vārdi par to, ko darījām uh, Jordānijā. To, ko mēs arī pēc darām vēlēšanās misijās, mums bija ļoti vērtīgi kontakti ar uh, politiskajiem spēlētājiem, kā arī ar vēlēšanu atbildīgajām iestādēm. Tādējādi mēs tikāmies ar abām islamistu pārtijām, kas bija boikot situācijā, taču mēs varējām tomēr ar viņiem tikties, lai noskaidrotu, kas un kā. Tad arī mērni islāmisti, kas vēlāk radīja uh, pārsteigumu iegūda daudz mandātus. Mēs tikāmies arī ar kandidāta, komandu kandidāts, kurš tika aizturēts dienu pirms mūsu ierašanās. Viņš tika aizturēts par uh, balsu pirkšanu. Mēs arī tikāmies ar uh, uh, koalīcijas vadītāju un vēlēšanu iestādēm, lai varētu arī konstatēt, ka loģistiski viss bija sagatavots ļoti labi vēlēšanu norisei. Eh, četri svarīgie jautājumi ir vispirms um, vēlēšanas, kas notiek Jordānijā reformu ietvaros un dažādi arī dažādas iesaistītās puses, eh, kurām tikāmies arī to uzsvēra. Ar islamisti varēja, varbūt bija tādi šaubīgāki, un tad mēs arī runājām par eh, pārstāvniecību. Arī šeit eh, par palestīniešu pārstāvību, un vēl viens svarīgs punkts bija uh, Tad ievēlēt 27 deputātus no 150 deputātiem, eh, izvēloties proporcionālās pārstāvības um, eh, metodi, bet islamistiem tas nelikās pietiekami. Viņi vēlējās uh, vēl uh, reprezentatīvāku reprezentatīvāku pa šo vēlēšanu veidu tad, nu, runājam arī par uh, attiecībām ar Izrēlu. Izrēlā vēlēšanas notika dienu pirms vēlēšanām Jordānijā, līdz ar to mums bija jārunā par abiem, abām vēlēšanām. Un visbeidzot par sieviešu pārstāvību šogad uh, bija paredzētas kvotas, 10% sieviešu pārstāvība. Uh, viņi pat pārsniedz šo kvotu. Šo kvotu. Tad sievietes tiek labāk šeit uh, pārstāvēts, bet nu, tas joprojām ir arī pretrunīgs jautājums, tāpat kā preses brīvības jautājums ir visai problemātisks, ņemot vērā arī to, ka ir uh, uzlabojuma aspekti, jo īpaši uh, akcentējot avīžu atbildību par komentāriem, kādi ir lasāmi, piemēram, šo avīžu mājaslāpā, tālāk par vēlēšanu dienu. Es tagad redzu arī, ka Deivids Mārtins ir ieradies, un arī viņš varēs mums sniegt daudz plašāku informāciju nekā es. Vēlēšana dienā, kas mums pārsteidz, bija tas, ka vēlēšana kampaņa joprojām netika pārtraukta arī vēlēšana dienā. Tā ir prakse, acīm redzot ierasta, nu tas notika ļoti mierīgi, tas nebija ne, nekas tāds eksplozīvs. Un par pašām vēlēšanām mēs visur konstatējām, ka personāls bija lieliski sagatavots, arī viss Organizācija noritēja veiksmīgi, glūdi incidentu nebija. Un uh, formulējām ļoti pozitīvus secinājumus par uh, šo pieredzi. Un tad arī tā ir pirmā reize, kad uh, vēlēšana šajā valstī novēro Eiropas Savienības misiju un ar jūsu atļauju dodu vārdu Davidam Mārtinam. Davids Mārtiņš. Davids Mārtiņš ir galvenais novērotājs. Paldies, Elmār. Es eh, necentīšos atkārtot to, ko Kristians jau teica. Vēlētos teikt, ka sadarbības starp parlamenta delegāciju un, eh, novēl, un vēlēšana misija bija patiešām izcila. Mēs ļoti labi sadarbojāmies. Kā jau jūs dzirdējāt, vēlēšanas Jordānijā notika tikai dažus gadus pēc sarā pavasara. Mm, karš uz robežas ar Sīriju, tāpat arī e, nemieri par pārtikas un enerģijas cenām. Ļoti daudz, kas bija likts uz vēlēšanu kārtas, vajadzēja nodrošināt, lai demokrātija darbotos un mm, Jordānija var izkļūt no grūtībām. Patiesība ir tāda, ka vēlēšanas, kā tādas bija ļoti labi norganizētas tehniskā ziņā. Neatkarīgā vēlēšana komisija tika izveidota pirmo reizi tikai gadu pirms vēlēšanām, taču tā ļoti labi darbojās. Un tieši šī uh, eh, vēlēšanu komiteja ļāva mums, uh, kā parlamentam, kā institūcijai, nosūtīt savu delegāciju. Šeit neko nevar pārmest. Problēma bija tāda, un eh, daudz man to teica, ka uh, Vēlēšanas bija ļoti labi norganizētas, bet pēc vēlēšanām nekas valstī nemainījās. Vēlēšanu sistēmā tika izveidota tā, lai ciltis varētu nodrošināt, ka viņu cilvēki tiek ievēlēti. Tas nozīmē, ka eh, vēlēšana apgabali bija eh, ļoti dažādu izmēru. Šeit nebija runa par tādu geogrāfisku sadalījumu. Bija viss izdarīts, lai katra celts varētu nodrošināt savu kandidātu ievēlēšanu. Nebija iespējas nodot balsis, bija tikai viena vienota vēlēšana sistēma. Tāpat arī eh, tika pieminēts, ka saraksti nacionālajām politiskajām partijām bija tikai 27 no 150, un neviena partija neieguva vairāk par divām vietām. Tad 150 cilvēki tika ievēlēti, bet nebija nekādu konkrētu mandātu, nebija nekādas politikas, nebija nekādas politiskas, politiskās kampaņas. Vēlēšanās arī netika runāts par ekonomiskām, sociālām vai politiskām programmām. Bija runa tikai par to, ka katra cilts tiek pārstāvēta, katram ir savs, katrai ir savs pārstāvis. Nu, jā, it kā pierādījums, ka demokrātija var darboties Jordānijā. Atcerēsimies, ka 2010. gadā slepenais dienests uh, pie, atzina, ka uh, 2010. gadā vēlēšanu urnas tika viltotas. Šoreiz viņš neko tam līdzīgu neteica, bet, protams, nākamais posms ir domāt par politiskajām partijām, par politisko partiju finansēšanu, tā lai demokrātija būtu patiesa. Uh, lai vēlēšanā būtu rezultāti, ko cilvēki atzīst. Protams, viņi ir atzinuši šo procesu, bet es atkārtošu, protams, ka tas ir labs sākums vismaz no organizācijas viedokļa. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Nē? Delegācijas biedrs. Kilka uwag, które zawsze są uderzające przy obserwacji. Priekšādētāja kungs, saka Gažība kungs. Mēs organizējam vēlēšanu novērošanas misijas uz tādām valstīm kā Jordāniju. Un eh, es vēlējos teikt, ka Predeskungs jau minēja, ka vēlēšanu kampaņas turpinājās arī vēlēšanu dienā pie vēlēšanu iecirkņiem. Mums nācās atzīt, ka tas ir vienkārši viņa politiskās kultūras elements. Otrakārt, novērotāji bija klāt, tātad eh, bija klāt arī politisko partiju pārstāvji, bet mums bija izdevība novērot arī demokrātiskos procesus visā Jordānijā. Tas arī bija diezgan interesanti. Man pārsteidzoši likās arī tas, ka šie vēlēšana iecirkņi, kur uh, vēlētāji devās nodot savu balsi, uh, bija atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Vēlēšana komisijas savukārt bija jauktas. Vietās, kur sievietes balsoja, viņas varēja redzēt vīriešus vēlēšana iecirknī, jo šie vīrieši bija vēlēšana komisijas darbinieki. Vēl kāds interesants piemērs. Šīs vēlēšanas bija ļoti atšķirīgas no mūsu visā pārējā priekšstata par vēlēšanām. Vēlēšana iecirkņos, kur vajadzēja izvēlēties vairākuma kandidātu, bija kāda eh, sieviete kandidāte. Sieviešu vēlēšana iecirknī šī kandidāte saņēma trīs balsis, tikai trīs balsis. Vēlāk mēs uzdevām jautājumu Jordānijas pārstāvim, kāds ir viņa komentārs par šo izvēli, jo mums eh, liktos dabiski, ka starp sievietēm ir solidaritāte, taču viņi nāca pie secinājuma, ka galvenais kritērijs izvēlei ir piederība pie konkrētas ģimenes. Tas nosaka eh, to, par ko jūs balsojat. Tas ir pretēji vispār pieņemtajai kultūrai Eiropā, proti solidaritātes starp vieda dzimuma pārstāvjiem. Tāpat arī bija ļoti interesanti novērot vēlēšanu procesu tradicionālajos reģionos. Tātad reģionos, kur ir daudz jordāniešu, bet arī daudz palestīnas izcelsmes jordāniešu. Viņu uzvedība bija ļoti atšķirīga. Tas, kā viņi izturējās vēlēšana procesā, bija ļoti atšķirīgi. Vēlējos jums arī pastāstīt par uh, to, ko jau pieminēja Predeskungs Šo vēlēšanu procesu, šo organizāciju, protams, var uzteikt. Te ir tikai vienīgi pozitīvi komentāri, jo īpaši šī vienotā vēlēšana reģistrācijas sistēma. Domāju, ka daudzas Eiropas Savienības valstis varētu sekot šim piemēram. Vēlētāji novērotāji varēja īstenībā pārbaudīt, vai vēlētāji tiešām ir tie, par kuriem viņi uzdodas. Wyborów i to jest niewątpliwie e, bardzo, że tak powiem, na plus dla tego systemu, łącznie z pracą Centralnej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo. Noteikti, ka šeit ir ļoti daudz priekšrocību šai sistēmai. Tāpat arī es gribētu teikt, ka vēlēšanu komisija darbojas ļoti labi. Liels paldies! Liels paldies par jūsu sniegto informāciju, tā bija ļoti svarīga. Paldies arī, ka sagatavojāt šo dokumentu par Jordānijas gatavošanos Eiropas Savienības programmām. Mēs noteikti arī ņemsim vērā šos jūsu ieteikumus, varēsim uzdot arī ļoti svarīgus jautājumus, kas no tā izriet. Es domāju, ka šis process ir ļoti interesants. Šie procesi um, Ziemeļāfrikas valstīs, tuvajos austrumos, ir patiešām uh, interesanti. Tie ļauj mums uzdot jautājumus, vai uh, revolūcijas ceļš ir pareizais. Un paskatīsimies arī uz Maroku, mums ir iespēja šeit salīdzināt. Iespējams, ka uh, revolūcija tomēr nav uh, pareizākais veids. Mēs šeit varam tiešām ļoti labi salīdzināt šīs abas metodes, varam paskatīties, kur pastāv atšķirības, kurš ir izejas punkts un kādi ir rezultāti. Visu to novērot, protams, ir ļoti labi. Jordānija šeit ir viens no galvenajiem piemēriem. Tagad pēdējais darbkārtības punkts. Gomešas kundze lūdza vārdu īsi par to izteikties. Mums nav iespēju šeit iedziļināties šajā tematā detalizēti. Tad te ir runa par diktatoru un citu piesaistīto personu līdzekļiem un par to, kas notiks ar šiem līdzekļiem iero, līdzekļiem pēc e, Arābu revolūcijas un kā mēs varētu šos līdzekļus kontrolēt. Lūdzu, Anna. It, uh, um, re... Jūs varat atcerēties, ka tad, kad mums bija tikšanās Kīprā ar mūsu nacionālajiem parlamentiem, Verdaden Leon aicināja mūsu parlamentāriešus iesaistīties e, šajā lietā. un izdarīt spiedienu uz nepieciešamo politisko, tehnisko rīcību Arābu pavasara valstīs, lai atgūtu līdzekļus. Viņi norādīja, ka tas arī būs ļoti nozīmīgi, svarīgi, un tādējādi mēs arī, mūs arī uzskatītu par uh, nopietnu partneri Arābu pavasara valstīs. Jauna grupa organizēja semināru, tas bija atvērts visiem, un uh, Es pārliecināt visi ņēmē arī ielūgums uz to. Mums bija liels prieks, ka Ēģiptes, Lībijas, Tunisijas vēstniecība pārstāvi tur arī piedalījās Tunisijas gadījumā bija arī augstākā līmeņa eksperti no komitejas, kādu viņi izveidoja, lai atgūtu eh, līdzekļus Arī piedalījās Šveices pārstāvi, jo Šveice, protams, ir viena no tām valstīm, kur atrodas uh, šie līdzekļi. Arī Šveice ir veikusi savu uh, darbu un spēru soli, lai varētu reaģēt, atbildēt uz uh, lūgumiem. Un tad mēs uzskatījām, ka arī parlaments šeit var rīkoties, un tagad vārdu došu kolēģim Pino Arlākī, kuram bija ļoti konkrēti ieteikumi par to, ka mēs varētu arī ārlietu dienestu aicināt izveidot ekspertu komandu, uh, lai uh, risināt juridiskos jautājumus, jo bieži vien ir trūkums uh, arabu uh, pavasara valstīs un nesapratni, kā risināt šos juridiskos aspektus. Es domāju, ka tas būtu ļoti liederīgi, tādēļ arī aicināju iekļaut šo punktu darba kārtībā, ka mēs parlamentā uh, ar mūsu pieredzi, ekspertīzi mēs varētu arī izteikt, izteicām arī šo lūgumu priekšsēdētāju konferencē, ka varbūt nākamajā aprīļa vai marta plenārsēdē mēs arī varētu naklējā rezolūciju un lūgums izvē, izvērst debats ar ārlietu dienestu, kas konkrēti ir darīts. Uh, lai uh, atrisinātu šo līdzekļu atgūšanas jautājumu. Tagad vērts Arlakī kungam. Paldies. Priekšneicis kundze, priekšētāji, es gribētu, lai mēs visi atgrieztos pie šī jautājuma nākamajā sanāksmē, kad uh, tomēr šeit būs tā kā vairāku deputātu, jo, nu, um, mēs te nevaram pieņemt nekādu lēmumu, esot tik uh, mazā skaitā. Uh, es eh, nedomāju, ka mēs tagad varam nākt klajā ar kādu rekomendāciju tagad, jo vienkārši šeit nav pietiekami daudz kolēģu. Es domāju, ka tas ir jāskat, ka būsim lielākā skaitā. Es nedomāju, ka mēs nebūtu pietiekami uh, kvalitatīvi, bet, nu, bieži vien uh, vajadzīga arī ir kvantitāte. Paldies! Jā, tieši tas ir tas, ko es gribēju teikt. Uh, Anne izteica ievedvārdus, un mums ir jāturpina ar šīs debatas un lēmums jāpieņem citu reizi. Atgādinu, ka mūsu darbkārtība ir gara, nākamā sanāksme ir uh, trešdien deviņos, ceturtdien deviņos. Ceturtdien deviņos. Tātad es to gribu atgādināt, jo rakstīts, ka nākamais būs pirmdien, bet tas ir ceturtdien. Paldies! Paldies for the whole thing. Thank you. And then all of us are invited, I think. Tad eh, visi rītvakar tiek arī aicināti uz pieņemšanu, kur organizē Eštans kundze. Viņš, viņa mums solīja brīnišķīgu brītu sarkano vīnu.